Mes chers collègues, Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es ierosinu turpināt uh, izskatīt mūsu darba kārtību, turpināt uh, uzklausīšanu par uh, uh atbalstu terorismu upuriem. Un uh, pēcpusdienas uh, pirmajā daļā uh, būs otrais panelis. Mēs uzklausīsim uh, upuri vai cietušie, kā iespaidīgas balsis, uh, kas palīdz cīnīties pret uh, ekstrēmismu un vardarbību sabiedrībām mēs uh, runāsim par to, kāda ir cietušo loma pēc uh, teroristu uzbrukumiem, veidojot publisko politiku un ko darīt, lai uh, attieksme pret cietušajiem būtu humāna, cienīga, uh, reāla, lai tiktu nodarbu, nodrošināta viņu tiesību aizsardzība. Šorīt mēs uzklausījām liecības un ierosinājumus par uh, cietušo statusa noteikšanu un uh, arī par cilvēkiem, kur ir divkārt cietuši no šādiem notikumiem. Mēs uzklausīsim uh, mūsu viesus, kuri eh, runās par eh, publiskās politikas lomu šai eh, jomā. Pieminot teroristu uzbrukumu Zavantēmas lidostai, mums ir jāpiemin upuri, tas ir ļoti svarīgi, bet tāpat laikā mums ir jāvirzās uz priekšu, uh, un jāuzlabo publiskā politika, sabiedrības apziņa par uh, to, ka cietušo status ir ļoti specifisks, ir tīpaši runājot par terorisma upuriem. Valters Benžamins Uh, ir uh, mūsu viesis, un es vēlos viņiem pateikties par to, ka viņš ir gatavs liecināt uh, šodien, stāstīt par savu pieredzi, un viņš to visu ir arī aprakstījis grāmatā. Jūs esat uzrakstījis grāmatu, es skatījos nāvēju sejām dzīve pēc uh, teroristu uzbrukumiem. Pēc uh, jūsu uzstāšanās es uh, došu vārdu Serafinam Alavam, kurš ir Tulūzas universitātes profesors, un viņš ir pētnieks izglītības un apmācības centrā, un viņš strādā pie tiem jautājumiem, ar ko arī nodarbojas mūsu īpašā pretterorisma komiteja. Un man ir liels prieks uh, sveikt mūsu vidū arī Žoelu Milkē. Viņa ir ļoti uh, labi pazīstama politiķa Eiropā, un šobrīd viņa ir Eiropas komisijas priekšstādātāja īpašā padomniece par jautājumiem saistībā ar kompensāciju nodrošināšanu noziegumu upuriem. Mēs tātad vēlcām šo pēcpusdienas daļu cietušajiem, un tagad vārds Valteram Benžaminam, kurš stāstīs par savu dzīves gājumu. Paldies priekšsēdētāji par uh, iespēju uzrunāt Eiropas parlamentu šeit Briselē. Brisele ir mana dzimtā pilsēta. Pateicos uh, priekšsēdētājiem, dāmas un kungi. Uh, es uh, vēlos uh, uh, teikt uzreiz, ka es mīlu savu dzimteni Bēļģiju un uh, pastāstīšu arī par eh, manu pieredzi, par Eiropu, kuru mēs kopīgiem spēkiem esam veidojuši, ir cilvēki upurējuši savas dzīvības šīs Eiropas eh, vārdā, un Muhameds Bašari, kurš zaudējis savu sievu Briseles teroristu uzbrukumos. Viņš ir bēģis, uh, musulmanis, uh, pēc izcelsmes uh, marokānis. Tas liecina arī par to, ka uh, mūsu valstī neviens nedomāja par to, kur tiks apglabāta viņa laulātā draudzene, bet Muhameds VI, eh, Maroks karalis, eh, to organizēja. Un viņš eh, rīkojās kā bēģis, viņš šīs dzīves mirstīgās atliekas tika repatriētas. Es arī esmu, uh, tāpat kā Muhameds Bēģis, es esmu ebrejs un eiropietis. Pirms gada es atrados Jeruzālēmē, es uh, nofilmēju nelielu video filmiņu, ko izveidoju uh, Facebookā par arī runājot par mieru, tikšanos ar Šimonu Peresu un uh, pēkšņi man piezvana uh, un saka, ka mm, Benžamins Netanjahu vēlas ar mani tikties un runāt. Un es dodos uz šo tikšanos tā eh, varētu būt bijusi arī protokolāra tikšanās, tā tas tomēr nebija. Tas, ko es stāstu, ir ļoti svarīgi. Es ierodos viņa kabinetā, tā vietā, lai es piestu roku, viņš mani apskauj. Un mēs, mūsu saruna ilga 40 minūtes. Uh, un es domāju, ka uh, šim cilvēkam ir arī daudz citas problēmas jārisina, ņemot vērā situāciju tuvējos austrumos. Uh, Uh, un varētu domāt, ka viņam ir uh, citas svarīgākas darīšanas nekā tikšanās ar mani, kas ilga 40 minūtes. Bet viņš uh, tikšanās beigās man uzrakstīja e-pasta adresi un arī iedeva savas sekretāres telefona numuru. Un, un es apzinājos, ka es esmu ārvalstnieks, kaut gan esmu dzīvojis, dzimis Briselē, Eiropas centrā, tāpat kā Muhameds. Mūsu mīļotā valstī mūs apskauj, bet mūsu dzimtenē mūs atstāja novārtā. Un tagad man ir tāds jautājums, dāmas un kungi. Muhameds un es, mēs esam divi gudri vīri, un tagad mums iesvērš sejā, ka mūsu valsts mūs ir pametusi un ka mēs esam ārzemnieki, viņš ir marokānis, es esmu ebrejs, bet ne Izraels pilsonis. Nu jā, un kā jūs tagad gribat, lai Molenbekas uh, Eh, zēni eh, justos bēži, bēģi un eiropieši vai Parīzes piepilsētās eh, šie zēni justos francūži. Es dodos bieži uz Izrēlu, lai tiktos ar meitu, un es vienmēr uh, lidoju no Zāvantēm. Es man ir uh, draugi teikuši, nu labāk lido no Amsterdams. Es saku, nē, es to nedarīšu, es atkal lidošu no Zāvantēmas, jo Bēģi ir mana valsts, uh, Uh, Brisele mana pilsēta, Zavantema mana lidosta. Un katru reizi lidostā es runāju ar pārdevējām uh, veikalos un viņas saka, nu redz, tu dodies uz savu valsti. Un es saku, nē, mana valsts ir Bēļģija. Un atkal mēs esam cietuši neveiksmi izglītības jomā. Nevis tikai imigranti, mēs paši ja ir kāds, nu, tā saucamais iedzimtais beļģis, un ja viņam saka, nu, tu doties uz savu valsti, lai tiktos uz meitu, ar meitu, tad kaut kas nav kārtībā. Mums, bēģiem un eiropiešiem, eh, tiešām eh, ir eh, lielas problēmas. Sala apdēs slams, tādu ir nevis desmitiem simtiem, bet tūkstošiem. Un atgriežoties pie 22. mārta notikumiem, visi cietušie jūtas aizmirsti. Valsts iestādes viņus ir aizmirsušas. Neviens mūsu valsts politiķis, izņemot uh, karalieni, nav ar mums ticies nu, nav jau runa par to, ka mēs vienkārši tā, nu, aiz gara laika interesi pēc gribētu tikties ar premjerministru vai ministriem, nofotografēties un tā tālāk. Nē. Mēs vēlamies viņiem teikt, ka mums ir apdraudējums valsts iekšēnē, ka mums visiem jāstrādā kopā. Un kas tad ir tika izdarīts pēc uh, teroristu uzbrukumiem? Uh, vai uh, mums jāvērš pie lielām universitātēm kā Harvards. Nē, mēs esam tajā pašā situācijā kā 22. martā. Ja notiktu atkal kāds teroristu uzbrukums, mēs nebūtu gatavi. Mēs esam ziepēs. Un jūs varat iedomāties, jūs pieceļaties, iedzerat uh, kafiju, iekāpjat metro un notiek atentāts. Vai tiešām vajag visādus komisijas un ģēnijus e, iesaistīt šajā darbā? Nē, ir jāuzklausa cilvēki, kas ir cietuši teroristu uzbrukumos. Viņi zina, kas ir jādara. E, e, ir, ir Uh, cietušie, kam ir bērni, kad Muhameds zaudēja lubnu vai, teiksim, valdības pārstāvi interesējās vai kādam nevajadzētu parūpēties par bērniem, neiet uh, pakaļ viņiem uz skolu vai palīdzēt uh, pildīt mājas darbus, nodrošināt pulciņus vai veikt pirkums veikalā, nē, nekas netika piedāvāts. Es pats biju uh, piecus mēnešus slimnīcā un uh, neviens nemaksāja īri, un ja man draugi nebūtu palīdzējuši, es būtu nonācis uz ielas. Un vienai citai cietušai tieši tā arī ir mm, iznācis, ka viņa uh, iznākots no slimnīcas atradās uz ielas. Un ir jāparūpējas par to, ja kāds ir cietis teroristu uzbrukumā, lai ir nodrošināts dzīvoklis, uh, atbalsts. Un es e, četrā ar pus mēnešus pavadīju ratiņkrēslā dzīvoklī. Un kurš tad būtu vedis manu uh, suni pastaigāties, aizgājis uz aptieku vai uz veikalu, un ja man būtu bijusi mašīna, man būtu bijusi tā jāpārdod, lai uh, vispār iegūtu iztiks līdzekļus. Es uh, Eh, esmu nopircis automašīnu, ko saņemšu maija sākumā. Un man pat nav tiesības uz kredītu, bet mana banka, manas bankas darbiniece man tomēr palīdzēja šo kredītu saņemt. Un, uh, Zavantēmas notikumu dēļ man tagad ir jāieslīgst parādos, kaut gan man bija savs uzņēmums, savi eh, klienti, un novembrī saņēmu no finanšu ministrijas paziņojumu, ka man jāmaksā 3000 eiro nodokļos par manu uzņēmēju darbību. Un es viņiem ziņ, zvanu un saku, es esmu cietis teroristu uzbrukumā, man nav līdzekļu. Viņi saka, jā, mēs saprotam, ļoti žēl, bet mēs neko nevaram darīt. Jums jāmaksā, ja jūs nemaksāsiet, jums būs uh, jāmaksā sots. Uh, Un, eh, ja jūs nemaksāsiet, tad mēs eh, jums aprakstīsim mantu un nobleķēsim jūsu banku rēķinus. Es vairs nevaru braukt ar mašīnu, man ir protēze, arī par to man bija jācīnās. Man bija jādraud, ka es. Uh, izbraukšu uh, ratiņkrēslā, plikstu uz ielas uh, pie atbildīgo personu biroja, man nepiešķirs elektronisku protēzi, kas man bija nepieciešama. Šāda attieksme ir absolūti nepieņēmama. Es arī esmu nosūtījis vēstuli apdrošinātājiem, uh, kas apdrošina lidostu, lai in, informētu par šo situāciju, man prasa apstiprinošus dokumentus. Uh, tas viss maksā, man ir arī jāsēdz uh, transporta izdevumi, lai nonāktu slimni, līdz slimnīcai, tas ir 300 eiro mēnesī un es uh, lūdzu palīdzību, un man saka, nu, jūs mums te atkal sūdzaties un, un, un žēlojaties, nu, labi, piešķirsim jums 5000 eiro, Benžamin kungs, bet tomēr mēs jums norādīsim, ka jūsu dokumenti par izmaksām transporta ziņā tiks analizēti, un mēs jūs arī rosinām ierobežot savu pārvietošanos. Nu, tad kas man jādara? Jāsēž četrās sienās un jāiet zāles. Nekas nav mainījies uz labo pusi. Es skatos televīzijā, ir dažādas komisijas izveidotas, vispār nezinu, kas notiek un ko lai es daru. Otrā pusē toties ir Marokas karalis, kurš rūpējas par Muhamedu. Tāpat ir valsts, kura it kā ir mana uh, sirds, manas sirds valsts Izrēla, kura par mani rūpējas, bet es uzskatu, ka mana valsts ir Beļģija. Un es vairs nezinu, kas es patiesībā esmu. Es ticu Eiropas uh, uh projektam, bet uh, mēs šobrīd uh, iznīcinām savu sapni. Uh, uh, mēs ticējām, ka Eiropa nozīmē mieru, pat ja viss nav ideāli, mēs dzīvosim mierā. Es mīlu Bēļģiju un pat vairāk nekā daži tā saucamie iedzimtie bēļži, bēļģi, bet es šobrīd tiešām nezinu, kas es esmu, es esmu pilnīgi apjucis. Un tad vēl viens daudz nopietnāks jautājums, ko mēs darīsim ar terorismā aktos cietušajiem, kā mēs viņus integrēsim sabiedrībā. Viņi varēs palikt tikai savā, savos dzīvokļos, četrās sienās šobrīd nav izrādīta nekāda uh, iejūtība, nekādi žesti nav bijuši uh, viņiem par labu. Un es gribu jums teikt arī, ka uh, dodoties uz Zamantēmas lidostu, jūs esat apdraudēti. Jūs nesat drošībā. Un šobrīd ir jārīkojas pietiek domāt un pārdomāt dodiet man vāru, es piecu dienu laikā visu savedīšu kārtībā, visas problēmas atrisināšu. Jo, ja notiks uh, teroristu uzbrukums uh, vēlreiz, tad tikai 22. mārta uzbrukumos cietušie būs tie, kas varēs palīdzēt jaunajiem upuriem. Esmu arī saņēmis vēstuli no varas iestādēm par to, ka man ir uh, tagad noteikts uh, nacionālās solidaritātes status, nu, šāda skaista laminēta kartīte, es pat nezinu, ko ar to iesākt. Un ir teikts, ka pēc tam man informēšot par to, kādas tiesības man pienāks. Nu, re, kur mēs esam šodien. Tā tad kad uh, Bēļģis uh, ceļo Eiropā un uh, viņu saista biznesa saites ar dažādām lietām. Daudzi strādā un ir veido biznesa saites. 2015. gadā 60% no AFNR staļa tika iepirkts Sauda Arābijā. Beļģu uzņēmums. Dariet, ko gribat, bombardējiet Sīriju, tā nav mana problēma. Bet tad, kad ir uh, atentāts, tad nu, vismaz mazākais ir rūpēties par cilvēkiem, kas ir bijuši ievainoti. 7.58. es zaudēju kāju, 9.43. es biju um, slimnīcā, un man teica, ka jūs uh, varējāt uh, nomirt. Es uh, izdzīvoju dzīve, ir nozīmīgi, es gribu redzēt manu meitu uzaugam. Bet šodien, nu godīgi, es esmu o, priecīgs, ka viņi ir tur projām. Es visu laiku o, mēģināju viņai mācīt respektēt Eiropu, respektēt Beļģiju. Bet ko jūs gribat, lai es jums pasaku šodien? Mēs 22. marta a, upuri un citi upuri, mēs nezinām, kas mēs esam. Mūs esam uh, Mēs esam samazināti līdz nu, vismazākajam, um, līdz uh, vienkārši cilvēciskai būtnei. Es varu teikt ekstrēmu, un es jūtu, kā cilvēki, kas no uh, koncentrācijas nometnes 45. gadā izgāja, viņiem nekas nebija, tikai drēbes mugurā. Vai es iešu oktobrī balsot? Nē, ne, neiešu. Es vairs neiešu balsot, jo es vairs nejūtos uh, iesaistīts pilsonis. Uh, Un jūs gribat uh, eh, Molenbekas zēniem jautāt 13, 14, 15 gadu vecumā, vai viņi ir beļģi? Nu, nē. Mēs esam uh, eh, nonākuši pie neatgriezeniska punkta. Un mēs esam pārkāpuši limitus, kas ir akceptējams. Tas ir viss, ko es gribēju jums teikt, bet vienkārši vēl vienu reizi. Es gribētu ticēt šai valstī, kur esmu dzimis. Es to dziļi mīlu, bet šodien tiešām nezinu, kas es esmu. Un ja mana valsts, pavisam godīgi jums teikšu, nepamodīsies, tad, nu, ir tiešām iespējams, ka es, nu, kādu dienu aizlidošu projām un 4000 km attālumā ir man solīts kaut kas. Tas ir viss, ko gribēju teikt, un liels paldies jums, ka man uzklausījāt. Merci. Paldies. Liels paldies. Valdaram Benžaminam par eh, šo godīgo liecību. Ļoti eh, grūti uzklausīt jūs no vienas puses. Esat ļoti spēcīga eh, un emblemātiska upuru balss, visu upuru balss, to, kas neuzdrošinās runāt, tie, kas. Eh, apklust. Jūsu balss ir ļoti spēcīga. Taču ne tikai tā ir spēcīga, bet tas arī ir brīdinājums un brīdinājums apzināties, ja jūs esat kādā vietā, kur visu var izteikt un uh, tas tiks uzklausīts, tad šī tikšanās reize šodien aicina apzināties, kas notiek šajā kopīgajā pasākumā. Paldies par šo brutālo realitāti, ko jūs mums šeit parādījāt un ko jūs arī parādat dzīvē. Es skatījos nāvei sejā dzīve pēc atentāta. Paldies un paldies, ja varēsiet pēc tam atbildēt uz jautājumiem. Sākumā uh, Serafāna kungs, uh, Tulūzas universitātes profesors, uzstāsies. Viņš runās no universitātes perspektīvas, nu tādas vispārējas domas, arī franciskas specifiskas un arī tie punkti, kādi ir. Un arī tie jautājumi, kas tiešām jūsu runā parādījās un kas ir ļoti, ļoti spēcīgi. Paldies. Profesor Kungs, jums ir vārds. Priekšsēdētājs kundze, paldies, paldies, ka ja, aicinājāt mani e, piedalīties šajā apaļā galda diskusijās. Pēc e, Valtera Benžamina uzstāšanās tā bija ļoti e, aizkustinoša. Es turpināšu ar nedaudz savādāku domu. Es esmu pētnieks. Mūsu darba finansē radikālisma profilakses līdzekļi, un no vienas puses mēs uzklausām upuru teikto, uh, Viņi runā par viņu vietu un uh, arī sabiedrība. Benjamin Kungs uh, ir daudzus aspektus minējis. Uh, un arī tā ir izpratne par to, kas notiek. 35 intervijas ir uh, šodien uh, notikušas. Es esmu antropologs. Mēs strādājam ilgtermiņā un šādā izpratnē es. Uh, piedāvēšu manu zinātnisko universitātes profesoru viedokli. Varbūt, ka nu, būtiski daudz mazāk emocionāli, bet katrā gadījumā es runāšu par to vietu, kāda vieta ir upuriem. Un uh, kā rīkoties, lai novērstu uh, radikalizāciju. Mums ir ļoti maz uh, iespēju uzklausīt uh, upurus vai arī tādu uh, upuru organizāciju, kas saka, mēs gribam iesaistīties darbā, lai, uh, no, uh, lai mainītu situāciju. Un uzklausot upurus, jāsaprot, kādai ir jābūt izglītībai un pilsonības veidošanai, lai iekļautu uh, idejas un dažādas domas. Benjamin kungs jau teica, kā jūs gribat, lai viņi šie zēni jūtas bēļģiski, un jautājums par nacionalitāti. Tāpat arī upuri runā aptuveni piecos dažādos veidos. Es pirmo piemēru jums došu. Tie, kas ir cietuši no atentātiem, mēs esam Barcelonā, Madridē Zāventemā, Parīzē. Tātad viņa grib būt vienā tādā kolektīvā, lai sev pozicionēti upuri. Mums saka, viņa labprāt gribētu runāt par to, kas es esmu un kā mēs varētu turpināt darboties, un dažādas organizācijas mums saka, mēs gribam būt, būt kolektīvā, būt atzīsti, būt kopā, bet mēs esam šajā kopībā, jo sabiedrība redz, ka mēs vēlamies būt kā upuri, kā kopiena. Upuri saka, mēs esam kopā, tā kā ģimene, at, izturēties, protams, tā. Uh, Ļoti bieži, dažkārt paradoxāli, eh, upuri runā par ciešamām. Bieži vien arī šeit tiek runāts, eh, piemēram, Simona Veila teica, tad, kad viņai uzdeva jautājums par to, vai šo uh, izdzīvojušie grib par to runāt. Viņa teica, jā, bet sabiedrība negrib ar mani par to runāt. Tātad negrib par to runāt ir sarežģīti, ir emocionāli, to gribas, nu, tā kā slēpt. Ar upuru pirmā reakcija ir būt a, kolektīva daļa un sniegt liecības. Otrs elements, par ko jārunā, ir noraidīt naidu. Upuri apzinās, ka, a, ka rezultāts ir saistīts ar naidu un dusmām, un to uh, noraida. Mēs atceramies, piemēram, uh, Barcelonā upura tēvs un uh, imams. To varētu citā vietā arī redzēt. Ir šī griba parādīt simboliski, ka naids netiek kultivēts un upuri mums saka, mums jājūtas uzņēmtiem un aicinātiem to darīt. Benjamin Kungs. Uh, Un šī, eh, šī eh, uzņemšana un eh, sapratne ar premjerministru, tā ir vairāk, teiksim, izpratne nekā naids. Tātad upuriem jābūt plašākai vietai pozicionēties. Un tajā brīdī, kad viņi sniedz savas liecības, nu, viņiem bieži vien ir uh, nu, tāds iespējas, ka viņas uzklausa, paskatās, bet uh, pie tā viss arī paliek. Un liekas, ka plašsaziņas līdzekļi nedara pietiekam daudz, lai uh, veiktu darbu pēc tam, pēc viņu uzklausīšanas, lai, nu, burtiski pārtraukt šo naidu uh, strautu. Trešais, mēs esam kolektīvs, mēs esam visi kopā, mēs esam daļa no uh, visa, viņi mēģina uh, doties uz skolām, dažkārt viņi atgriežas tajās vietās, kurās dēls ir nogalināts, lai viņi pārādītu, ka ir dzīve pēc tam, ne tikai pirms tam, un viņi piedalās šajās aktivitātēs. Un visbeidzot, viņi grib taisnīgumu no vienas puses attiecībā uz viņu pašu situāciju, uz uh, pārējo situāciju, bet dažkārt viņi prasa un var redzēt arī dažādu asociāciju reakciju. Viņi vēlas, lai taisnīgums būtu kaut kas nozīmīgs sabiedrībā. Tas, kas ir e, izraisījis šo neveiksmi un neveiksmes sajūtu, tā ir sajūta, ka nav šīs, šī taisnīguma, nav šī taisnīguma visiem, un upuru asociācijas šo darbu veids. Un nākamais - izglītības pasākumu. Saprast, kas var izraisīt to, ka tiek nodarīta vardarbība pret uh, cilvēciskām mm, būtnēm. Un uh, ko var mainīt izglītībā, un tur ir milzīgs potenciāls. Un ja mēs skatāmies uz to, kas ir padarīts, uz pasākumiem, sajūta ir tāda, ka uh, upuri ir atbīdīti malā ka drīzāk tendence ir tāda, ka liecības sniedz, kas ir bijusi džihadisti un kas ir mainījuši savu viedokli personas, kas ir radikalizējušos jauniešu vecāki, bet upuru vieta ir mazāk nozīmīga skolās un ikdienā, un daudzas organizācijas to atzīst. Ja mēs paraugamies uz plašsaziņas līdzekļiem, uh, Pedagoģiskie resursi, kas ir pasniedzēju izmantot un kas varētu runāt par šo upuru lomu, nu ļoti maz dokumentāru video, ļoti maz materiālu vispār runā par to, ka jāpievērš lielāku uzmanību alternatīviem pasākumiem pasākumiem un alternatīvām uzrunām tādu ir maz. Es domāju, ka šeit ir tomēr vēl daudz kas jādara. Šeit ir praktiski piemēri, ir grība veidot tādus rīks instrumentus, lai jaunieši varētu tieši tos izmantot. Un kādēļ tā? Tādēļ, ka ja mēs redzam tādos brīžos, kad uh, upuri un jaunieši ir kopā, trīs elementi veidojas, kas ir nozīmīgi. Pirmais, par to jau runā šodien no rīta, un redzējām, tās ir emocijas. Izteikt emocijas, tas ir pamat izglītības pasākums. Emocijas eh, personai, kas nav aktivitāte, rada eh, vainas sajūta. Līdz ar to nu, drīzāk uh, klusē un šo kolektīvo vainas apziņu apzināties un teikt, ka mēs esam bijuši šajā atentātu vietā. Tas ļauj jauniešiem justies atbildīgiem. Un ja ir a, iespēja a, runāt, un ja ir šāda a, emocija, ja mēs varam kopā kaut ko darīt, tad jūtos atbildīgs par notikušajā un var darboties. Otrs elements - izglītot. Kādēļ un kas notiek izglītības pasākumos brīdī, kad ir eh, negaitīta uh, liecība? Varbūt arī negribētu. Nu, kā lai saka, ja kāds nokrīt, nu nekas nav, uh, nu, ko mācīties, bet ir tik ļoti daudz, ko mācīties uh, pretestībā vai uh, kā upuris uh, spēja to ap pārskatīt uh, un arī ikdienu atkal veidot ir drosme, humanitārās vērtības, mīlestība, un jauniešiem jāmācās. Un jauniešiem jāmācās no konkrētām lietām. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi. Un visbeidzot ir rīcība. Ģimenes asociācijas Eiropā upura asociācijas Eiropā bieži pieņem lēmumu rīkoties. Rīkoties uh, nevienmēr tikai upuru uh, labā, lai viņu situācija uzlabotos, bet darboties, lai ļoti konkrēti piedalītos arī viņa jauniešu izglītībā, kas var mainīties, kas varbūt uh, var uzdot jautājumus par viņu pilsonību vai arī akceptēt to, ka vardarbība pret citiem ir akceptēta. Varbūt, ka viņi vēlas rīkoties konkrēti, organizējot ceļojumus, organizējot tikšanās, organizējot plašsaziņas līdzekļus. Tātad šīs izglītības aktivitātes ir ļoti nozīmības. Ir sarežģīti darboties. Ļoti ātri mēs konstatējam, ka šajā tieši brīdī no vienas puses Ir sarežģīti šo opozīciju atrast un uzklausīt, un ir sarežģīti arī sabiedrībai uzklausiet to, ka upuri ir profilakses eh, daļa. Arī nozīmīgs aktieris izglītības eh, procesā, kas var būt ļoti efektīvs. Nu, tā tad pētniecība un projekti, kas ir īstenoti, mēs turpinam raudzīties un vērtēt, lai redzētu, ka no upuriem nāk tik ļoti liela pilsonības daļa. Un upuru asociācijas un upuri var piedalīties šajā kopējā centienu programmā. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, profesor Kungs! Paldies gan par sniegto analīzi, gan arī par uh, ieteikumiem, uh, kādu ceļu izvēlēties, un uh, jūs teiktais papildina Valtera Benžamina liecību. Jā, ir ļoti svarīgi izglītot, un uh, mēs varbūt nesam to atgādinājuši pietiekami bieži šai parlamentā. Uh, Tomēr eh, šādu secinājumu mēs eh, varam izdarīt. Pateicos eh, profesoram Alvam. Šis ir ļoti aizkustinošs brīdis. Mēs uzklausījām arī uh, par lielu aizkustinājumu Valteru Benžaminu liecību. Un šīs sadaļas noslēgumā eh, dodu vārdu Žoelai Milkē, kura ļoti labi pārzina gan Eiropas lietas, jo viņa ir eh, īpašā eh, padomniece Eiropas komisijā, un līdz ar to viņai ir tāds kopskats, bet tāpat laikā viņa ir beļģiete, uh, Un varētu teikt, ka jums ir dubult portfelis. Vārds Žoēlē Mjuke. Liels paldies! Nu, nezinu, vai šeit ir runa par bēģiskumu. Es eh, runāšu par uh, upuru vietu un lomu cīņā pret radikalizāciju un vardarbīgu ekstrēmismu. 2011. un 2013. gadā es kopā ar Eiropas kolēģiem arī esmu nodarbojusies ar šo tematiku, ar jauniešiem, kas atgriežas no uh, no šīm uh, kara zonām un uh, radikalizāciju un saistītiem aspektiem. Man ir rīcībā ir tikai desmit minūtes, es varētu runāt ļoti daudz un gari par šiem jautājumiem, bet uh, mums, ja mēs visi kopīgi gribam cīnīties pret naidarunu vai uh, Uh, vardarbīgu radikalizāciju vai pret ekstrēmismu kopumā, uh, naidu, barbarismu, uh, tad mums ir jānodrošina noteikta loma cietušajiem un vispirms jādomā par valsts attieksmi jo, ja valsts cīņā pret barbarismu uh, nenodrošina uh, kontranaratīvu gan vārdos, gan darbos, tad mēs arī uh, nevaram pārāk daudz gaidīt no pilsoņiem un cietušajiem, lai viņi spētu apzināti pretoties šādām parādībām. Protams, ka vispirms valstī gan ar savu diskursu, gan atzīšanu, gan uh, kompensāciju un atbalsta sniegšanas sistēmu starpniecību ir uh, šis aspekts ļoti būtisks, lai mēs parādītu teroristiem, ka mūsu sabiedrībā ir citas vērtības, ka mēs barbarismām nostādām pretī humānismu, mieru, labvēlību, uh, daudzveidības uh, respektēšanu. Tas arī ļoti svarīgs, ka mēs arī uh, iestājamies par daudzveidību. Uh, Eh, Daži par šiem jautājumiem runā vairāk, citi tos atzīst mazāk. Un eh, runājot par eh, cietušajiem upuriem, valstī ir jānodrošina ātrā un atbilstoša kompensācija par uh, cietušajiem zaudējumiem gan ekonomiskā, gan citā ziņā un palīdzēt uh, cietušiem atgriezties uh, dzīvē arī no ekonomiskā viedokļa. Mums domājot par cietušajiem, par visu neaizsargātajiem. Sabiedrībai ir jārīkojas solidāri. Mē, mēs tāpat laikā nedrīkstam uh, upurus instrumentalizēt, jo pastāv tāda tendence viņus iesaistīt cīņā pret terorismu, pret radikalizāciju. Un mēs uh, neesam sagatavoti šim jaunam vilnim, kur, kur pārstāv mūsu jaunieši Un ir tāda, tāds vilinājums izmantot uh, cietušos kā tādu atbalsta instrumentu, bet mums nevajadzētu paļauties šādam vilinājumam. Valstī ir jārēģē arī politiskā līmenī pēc šiem teroristu uzbrukumiem jāatbalsta daudzveidība, dažādas reliģijas, jo mēs saskaramies ar labējo populismu un pat rasismu. Tagad par cietušajiem. Jā, viņi var parādīt uh, izturības, noturības piemēru citiem. Un tā varētu būt pirmā prioritāte, pirms mēs domājam par kādiem kolektīviem pasākumiem. Šeit ir jādomā par katru individuālo attieksmi, psiholoģiju un jānodrošina katram cietušajam pienācīgs atbalsts, arī ņemot vērā bezdarbu. Es, jā, mums ir jāatzina, ka, jāatzīst, ka tas ir kopīgs ceļš, kas mums kopīgi ir ejams. Un ir arī jāiesaista jauni spēlētāji uh, šajā procesā. par uh, izturību, mums ir jādomā par uh, psiholoģiskiem aspektiem, par palīdzību cietušajām pārvarēt šo traumu un uh, jāpalīdz arī rast dzīves jēga, apzinoties, kas ir zaudēts. Un katreiz manī, nu, uh, varētu teikt, satriec, cik uh, šie cietušie ir cienīgi, uzklausot viņu liecības. E, cilvēki runā par izlīgumu, par mieru, par dzīves jēgu un nemateriāliem aspektiem. Protams, katram cietušajam brīvprātīgi ir jāizvēlas, kādu lomu viņš vai viņa vēlas spēlēt, balstoties uz uh, viņu pieredzi. Un uh, var arī šie cietušie veidot asociācijas vai uh, darboties individuāli, bet pēc tam, kad šīs lēmums ir pieņemts un valsts sniedz atbalstu, jo mēs varbūt par maz to sakām, ka cietušā lomas atzīšana sabiedrības integrācijas procesā uh, un arī, ka kompensācijai var būt dažādi veidi, dažādi aspekti. Es kā iekšlietu ministrē savulaik centos iedibināt šādu jaunu politiku, ir jāspēj runāt, liecināt, rakstīt grāmatas, uzstāties radio un televīzijā. un šie cilvēki saskaras ar dažādām grūtībām. Tāpat tika veidot tele, teātru uzvedumi, tika iesaistīti dažādu reliģisko kultu pārstāvji, rabīni, marokāņi, jaunieši Un tā ar divām, divu stundu laikā mēs panācām daudz vairāk nekā ir iespējams panākt gadiem ilgu pētījumu rezultātā par iespēju uh, izturēt šos pārbaudījumus un uh, pārvarēt uh, šīs grūtības. Mēs arī ļoti daudz strādājam ar mātēm Uh, tīri profilaktiski. Pirms mēs strādājām ar to jauniešu mātēm, kuri bija devušies uh, uh, karot. Arī viņas vairs nespēja tikt galā ar šo situāciju. Un ir personas, ar kuru skar šī problemātika. Un uh, Protams, mēs šeit runājam par radikāliem, radikālo džihadismu un šeit ir jādomā par citu diskursu, piemēram, kā uh, Muhameda Mēras uh, upura māte. Uh, viņai ļoti svarīga loma ir un līdzīg, līdzīgā situācijā ir svarīga loma spēlējama pēc 22. marta mēs arī uzklausījām žurnālistu, kura meita bija gājusi bojā teroristu uzbrukumā, un viņš runāja par mieru, par islāmu, ka musulmaņi nav tādi, ka tas nav īstais islāms. Tāpat uh, musulmanis, kurš zaudējis uh, šādā uzbrukumā sievu un trīs bērnus, viņš uzrakstījis ir grāmatu miera reliģija, skaidrojot, kāda kād ir uh, īstie, īstās pamatnostādnes. Un, uh, jā, ir eh, vesela virkne konkrētu pasākumu mēs varam veikt. Tāpat es uzskatu, ka nepieciešām sadarboties ar reliģisko organizāciju pārstāvjiem, eh, runāt par eh, mūsu kopīgo nostāju šādā dramatiskā situācijā, arī sadarboties ar uh, imāmiem un rabīniem. Tāpat ļoti nozīmīga ir arī pilsoņu loma šī kustība. Es esmu Čarlīs. Pilsoniskai sabiedrībai ir jārīkojas, jāpauž savs viedoklis. Uh, pagājušas svētdien es biju Madridē un tika pieminēti 14 gadi kopš uh, noticis teroristu uzbrukums dzelzceļa stacijā. Un 14 15 gadus pēc šī uzbrukuma sabiedriskā eh, pilsoniskā sabiedrība pauda savu viedokli ļoti apņēmīgi. Mēs, eh, mm, eh, mums jāapzinās, ka arī politiskas runas var mūs šķelt un būt uh, tikpat nāvējošas kā, kā teroristu rīcība. Mums ir jārunā arī par plašsaziņas līdzekļiem un par to apziņas celšanu. Bieži vien plašsaziņas līdzekļi dara daudz, bet mums ir jābrīdina par instrumentalizācijas briesmām. Ir svarīgi dot iespēju uh, uzstāties uh, cietušajiem, tā skaitā musulmaņiem. Un uh, tāpat uh, arī uh, šeit ir ļoti nozīmīga loma spēlējama, domājot par mūsu sabiedrību kopumā. Un arī Eiropā mums ir jāsniedz atbalsts dalību valstīm. Es savulaik, būdama iekšlietu ministre, uh, arī domāju par to, kā saskaņot visus šos aspektus, cīņu pret radikālismu, atbalstu cietušajiem, kopīgu rīcību. Paldies! Merci beaucoup, euh, Joël Milkei. Paldies, paldies Joēlē Milkei. Uzstāšanās, kurā tik ļoti daudz labās gribas un arī uzdoto jautājumu par tiem ceļiem, pa kuriem būtu jādodas un kas varētu tik darīts. Man patika ideja, ka mēs uh, neesam vēl daudz par to runājuši. Varbūt, ka nebija no šī uh, rīta tik ļoti skaidrs. Nu, nevar uh, instrumentalizēt uh, upurus. Uh, uh pareizi būt uh, uz šīs robežas starp viņu uh, liecībām, lai neizraisītu tikai šo žēlumu sabiedrībā, bet uh, dot iespēju uh, cieņu pilni atjaunot uh, savu dzīvi. Nu, un pat labam uh, jūs esat gatavi atbildēt uz uh, jautājumiem. Sākam jautājumu raundu. Uh, šī ir uzklausīšana, ne visi jūs pazīsta. Lūdzu, tad, kad uzstāsieties, uh, lūdzu, iepazīstiniet uh, ar sevi Žerārs Duprī, parlamenta deputāts uh, vēlas uzstāties. Jūs sākat, Žerār. Paldies, priekšstādātāji. Es uh, gribu vērsties pie Benžamina kunga, jo sekojot tam, ko viņš teica, esmu beļģis, parlamentārietis, un tiešām, nu, esmu uztvērs to ļoti tieši. Tas veids, uh, ko jūs izcietāt un kā esat iz, eh, piedzīvojis visu to, kas bija pēc tam, bija, to bija ļoti grūti uzklausīt. Un vienkārši redz, cik daudz ir bijuši trūkumu par to, kā mūsu valsts ir rīkojusies. Gribu uzdot jautājumu. Jūs noteikti tā brīdī teicāt, ka jūs eh, zaudējat uzticību jūsu valstī Beļģijai, ka jums ir zudušas ilūzijas. un esat, nu, jūs jūtas tā kā protestu pret to, kā jūs pašas valsts ir rīkojusies, un esmu satraucies apmēram, to pašu teicāt par Eiropu, jūs esat zaudējis uzticību Eiropai. Mans jautājums ir, ko jūs no Eiropas gribētu sagaidīt? Mēs esam uh, parlamentārā komisija, Eiropas parlamentārā komisija, mums ir specifiska atbildība, Eiropieši esam, taču, nu, no, tieši šajā jautājumā varbūt nesam pirmajā līnijā. Vai jūs būtu gribējis, lai Eiropa ir tā, kas ir pirmajā uh, līnijā aktieris? Un vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu teikt, kāpēc Eiropa nav to izdarījusi? Un otrs jautājums Lavas kungam. Jūs runājat par to, ka upuriem ir. Uh, nepieciešams būt kolektīva daļai. Mēs no rīta uzklausījām cita runātāja teikto, kas arī par tādām pamatlietām runāja. Vai jūs domājat šādu kolektīvu veidošanai, kāds var palīdzēt, piemēram, Eiropas Savienība kaut ko varētu darīt, vai jūs sagaidat kaut ko specifiski, kaut kādā brīdī atbalstu demokrātiju, nevalstisko organizāciju palīdzību, vai jūs sagaidat kaut ko papildus tam, ko jūs valsts var dot no Eiropas Savienības. Un jautājums Vilkie kundzei. Labi jūs pazīstu, mēs zinām viens otru jau gadiem ilgi. Ceļa kartē, ko izveidu ministri 10. marsā 17. gadā Francijas, Spānijas, Ungārijas, Grieķijas, Bēļģijas, Čehijas republikas un Rumānijas ministri sastādījuši dokumentu, kurā ir teikt, ka jāizvērtē iespējas veidot Eiropas līmenī Eiropas uh, kompensāciju fondu. Piemērs ir adaptācijas uh, fonds man, uh, globalizācijai. Tas finansē tos uzņēmumus, kurus ska, smagi skar uh, globalizācija pēc darbinieku atlaišanas. Un ir šis Eiropas fonds, kas var palīdzēt izmaksāt kompensācijas un viņus pārvietot. Tā ir realitāte. Un uh, tas tiek finansēts no Eiropas Savienības uh, budžeta. Vai jūs domājat, ka. Ir, uh, e, terorisma upi upuru uh, eh, ziņā arī Eiropas Savienībā vajadzētu kaut ko specifisku veidot. Paldies Žerāram Deprē, trīs jautājumi un došu uzreiz vārdu Vāteram Benčaminam atbildēt uz pirmā jautājumu. Ko jūs sagaidat no Eiropas? Vai jūs sagaidat kaut ko no Eiropas? Paldies. Deprē, kungs, paldies par jūsu jautājumu. Ko es sagaidu no Eiropas? Nu, tas ir labs jautājums. Ko dara šī ēka Briselē? ja nu ne kaut ko veidot. Ko šī ēka dara Briselē, ja ne eh, palīdzēt visu Eiropas eh, pilsoņu eh, interesēm? Atentāti tas nav tikai Brisele, Parīz, tā ir visa Eiropa. Mēs gribējām veidot, mēs sākumā izveidojām Benelux sākotnēji, mēs tagad veidojam šo Eiropu. Es gribētu teikt ASV, ir Kalifornija, Ņujorka, Nevada un citi. Uh, bet ir, tās ir Amerikas Savienotās valsts. Mēs gribējām to pašu šeit Eiropā. Tās ir valstis šajā Eiropā. Un tā ir Eiropa, kurai šodien jāņem groža rokās. Es domāju, ka Eiropa ir tā, kas veidos modeli, kas var aizstāvēt Eiropas pilsoņus kopumā. Es neesmu Eiropas politikas speciālists, bet uh, tiek harmonizēta sociālā politika, ekonomiskā politika ļoti daudzās jomās. Būtu pilnīgi normāli, ka es sagaidu no Eiropas, lai tā uzņems grožus un risināt šo problēmu. ASV, lai jūs esat budists, kristietis, ebrejs, musulmans, jūs esat ASV pilsonis. Un es sevi vērtēju kā sākotnēji Eiropas pilsoni. Un ja mēs Eiropā esam sākumā uh, musulmaņi, e, ebreji, e, kristieši un tā tālāk. Paraugieties uz ielēm, ja notiek Stambulā, tam ir atsauce uz šejienu. Ja notiek kaut kas starp Izraēlu Palestīnu, tas atsaucas Briseles vai Parīzes ielā. Šie cilvēki nav eiropieši. Ir problēma ar skolām. Jāpārdomā pilnīgi visas skolas, kad sāk skolā. Tad jau virziens ir labs un uh, noslēgšu, uh, sakot sakojuši, tad, kad jūs nopērkat kompjūta datoru, Windows 10, Windows XP, uh, Windows 95 problēmas. Tieši tāpat tas ir, kad bērns sāk uzstāties sākuma skolā, Briseles, Valonijas uh, skolā. Nav obligāti iet skolā pirms 5-6 gadiem. Jāsāk darbs skolā. Uh, mazie bērni skolā, viņi nezin, kā, ah, kas ir sākums, viņi 4-5 gadu vecumā iet sākuma skolā. Nu, piemērs, ah, skolotājs. Skolotājs ir valsts. Nu, skolotājs varbūt ir Eiropa. Un ja bērni sazin, ko dara, ja nav kārtības, tātad viņiem ir jāiemāca programma. Tu esi musulmanis, tu esi ebrejs un tā tālāk, bet tu esi sākotnēji Eiropietis. Šeit ir jāsāk. Un tad varētu teikt, jā, patiesi šī ēka ir kalpojusi kaut kam. Viss tas, kas tiek rakstīts šeit, es nezinu, kas viss šeit ir rakstīts. Es esmu briselietis, es biju šeit skolā, bet nezinu, kas tas ir. Viss tās grupas, viss tas, kas ir šeit rakstīts, es absolūti neko nesaprotu. Es neko nesaprotu no Eiropas politikas. Un es esmu ļoti dziļs Eiropas aizstāvs. Nu, varbūt, ka šeit sāksim. Skola, izglītība, mainīsim uh, skolu. Diprēkungs, es esmu sekojis jūsu karjer karjerai visu laiku, kā arī daudz citi. Kopš uh, esmu skatījies uh, televīziju katru svētdienu reformas izglītības sistēmā. 50 gadi man šogad būs. Nu, nav neviens ģēnijs, kas ir mēģinājis kaut ko inteliģenti izdarīt skolā. Šeit ir jāsāk. Izmainiet skolu. Skolotāji nav dievi. Tad, kad ir uh, konflikts starp Izraēlu un uh, Palestīnu, uh, ir pārāk daudz skolotāju. Ne uh, izrēlietis, ne palestīnietis bērns nezin, kas ir. Viņi pat nezin, uh, ko nozīmē uh, turiebīgais cionists ir jāmaina noskaņa skolā. Es šodien no rīta biju uh, laukuma iesveidīšanā. Un kādēļ nebija bērni no Iklas, uh, no uh, Volavas, no citiem Molenbekā? Nav šīs uh, jā, jauniešu daudzveidības un dažādu pārstāvniecības. Molenbekā jūs paskatīties 28 bērni imigrācijas uh, Uh, pamatsnāts. Nu, kā jūs gribat, lai uh, skolotājs tiek galā ar to? Ir uh, jāmaina situācija skolā. Labie skolnieki, jā, tie, kas ir starp abiem diviem, nu, neatstāsim viņus aizmugurē. Un tie, kas nespēja tikt līdzi, nu, nevar viņus vienkārši atstāt. Nu, nav normāli, ka 16, 17 gadu uh, vecuma uh, zēni pat uz sama, kas bija uh, Molenbekas uh, jaunietis. Viņš nevar uzrakstīt divus teikumus bez desmit uh, pareizrakstības kļūdām. Nu, tas nav normāli. Ir problēma skolā un kādēļ neizmantot a, uh, konsultantus, a, uh, neatkarīgs uh, ār, ār konsultantus, kas varētu mācīt a, noteiktas vielas, nu kādēļ ne par vidējo austrumu vēsturi. Eiropas vēsturi, jaunieši nezina Eiropas vēsturi, ja jūs pajautājat no migrācijas jauniešiem, varbūt, ka viņi zina, ka vecāki ir no Marukas, bet viņi nezina, kādēļ viņi ir ieradušies šeit, viņi nezina to. Viņiem ir tāda ADN DNS problēma, jo tad, kad viņi ir Marokā, pret viņiem izturas kā pret beļģiem, un šeit viņi dara zemākos darbus. Tad, kad jūs nezināt, kas jūs esat, čia, ja jūs esat, ja jūs esat bārens, jūs meklējat vecākus. Un tieši tāpat ir ar viņiem. Jūs gribat Eiropu, nu tad jums ir šī laiva jāvada. Jums ir iespēja. Mana meita ir dzimusi Briselē. 15. novembrī 99. gadā viņa šeit sāka skolā, kad viņas māte gribēja doties prom. Es teicu, jā, esmu pesimists, jo domāju, kāda viņai būs nākotne šeit. Eiropa ir zaudējusi vienu meitu. Un ir daudz tādu, kas dodas prom. Žēl, jo Eiropa tas ir skaists projekts. Ir tik ļoti daudz dažādu kultūru. Un mēs visi redzam, kā šī Eiropa tagad tiek iznīcināta deprēkungs. Jā, cīnieties, jā, bet nu jāpārtrauc ir runāt, ir jādodas cīņlokos. Tas tas, ko gribēju teikt. Paldies. Vēl divi jautājumi. Labas kungs, šeit bija jautājums par kolektīvu. Es mēģināšu palikt tur, kur esmu, nepolitizēšu. Un pētniecībā mēs konstatējam, ko mēs redzam. Kolektīvs ir ļoti nozīmīgs ne tikai lai veidot instrumentus, jo ir vajadzīgi instrumenti. Nu, piemēram, praktisks piemēri. Mēs uh, zīmējam komiksus, un, piemēram, komiks par Alžīrieti jaunu, kas ir, uh, ir uh, visu grūto vēsturi uh, piedzīvējis, devies uz Nicu, zaudējis uh, sievu 14. Uh, jūlija atentātā. Un katru reizi, kad dodamies ar uh, viņu runāt vai ar izdevējiem, kas grib uh, tikties, tad jautājums ir, nu tas ir bēdīgi, vai to varēsim pārdot. Jā, terorists, kas ir uh, devies prom, uh, devie, atgriezies atpakaļ un ir cietumā, varbūt, ka to varēs labāk pārdot. Man liekas, ka jautājums par uh, pretestību tas ir nozīmīgs, un vairāk tas ir pilsētu jautājums. Nu, pretestība ne tikai nacionālā līmenī ar upuru uh, statusu ir risinām, bet arī lokāli veidojot uh, upuru tikšanās vietas un veidojot uh, vietējā līmenī tādas vietas. Un uh, tiekos uh, ar dažādiem cilvēkiem, kas bieži nezin, ka pat ir upuri no viņu uh, vietām. Un, uh, viņu tuvumā, viņu kaimiņi ir tie, kas to nezina. Un šeit ir jāpalīdz ar finansējumu, ar projektiem tieši vietējā līmenī. Tam es ļoti ticu. Un bez tām ir sapnis. Mūsu sapnis ir bijis divu upju sapnis. Tā, lai šīs upes tuvinās visi tie, kas ir bijuši upuri, kuru bērni ir džihadisti kļuvuši, un uh, terorisma upuri. Runāju ar uh, asociācijām, viņi saka, nē, šīs divas upes nekad netuvināsies. Un es saku, jā, nu, bet bezgalībā taisnīguma principam ir jābūt īstenotam visu šī pieredze, lai Eiropā atrastu uh, veidu, lai cīnīties pret terorismu un pret citiem. Ir nepieciešams dialogs, kontakti arī cietumos, arī eh, veidojot taisnīgumu. Un tas var būt tāds veids, kā apturēt ugunsgrēku. Paldies Alavas kungam, paldies par utopiju, paldies par šo divu upju projektu. Bet arī upuri, eh, kā mēs no rīta runājam par to, upuri var būt kā tilts sabiedrībā. Un šī vieta arī ir veidota, lai uh, uzklausītu visu un uh, rīkoties. Žēmilkēvā ir vajadzīgs Eiropas fonds finansējumam, uh, Žerārde, pret trešais jautājums. Jā, es jau gaidīju, ka šāds jautājums tiks uzdots, jo deprēkungs ļoti cīnījās par uh, rezolūcijas pieņemšanu par uh, šo jautājumu budžetā. Nu, ir trīs lietas, kas steidzām jādara. Protams, būtībā jau vēl vairāk ir steidzām uzdevumu, bet, eh, lai palīdzētu Eiropas līmenī upuriem un cietušajiem, ir pirmkārt eh, jāharmonizē likumdošana sistēmas, eh, kompensācijas maksas sistēmas. Tas ir darīts, bet nepietiekamā mērā un ir ļoti lielas atšķirības šais jautājumos starp uh, Eiropas pilsoņiem, un ja mēs vēlamies veidot vienotu Eiropu, ir uh, nepieciešama direktīva, kur noteikti stingrāki minimālie standarti par to, lai mazinātu atšķirības šai jomā. Ir dažas valstis, kuras ir priekšgalā, varētu būt par paraugu citiem, tās ir Francija, Spānija un citas. Tas ir pirmais. Tā, otrais. Tātad mums ir jāpalielina prasības valstīm attiecībā uz kompensāciju izmaksu arī pilnā apmērā. Šeit ir nepieciešams nodrošināt finansējumu, šeit arī ir dažādi risinājumi, nevienmēr tās būtu, tie būtu budžeta līdzekļi, bet varbūt apdrošināšanas fondi. Tālāk nepieciešams arī eh, stiprināt konkrētu koordināciju starp dažādiem dienestiem, jo šie cilvēki arī nav savstarpēji pazīstami, viņiem pat varbūt nav viens un tas pats cietušo saraksts. Tālāk arī ir nepieciešama platforma vai kāda cita veida struktūra, lai uh, īstenotu Eiropas līmenī koordināciju, uh, sniedzot um, atbalstu cietušajiem. To uh, Francija ierosina veidot un arī Pelses kundze, kur pārstāv Franciju šeit zālē sēž, un arī stiprināt uh, izturību, pretestības spējas, tāpat jāatbalsta koordinācijas pasākumi, jāizveido jauns sadarbības tīkls, lai tīri praktiskā līmenī koordinētu īstenoto politiku. Tātad šāda e, līmeņa Eiropas struktūra ir nepieciešama, lai arī kādas būtu tās forma. Un uh, Mums nevajadzētu no Eiropas līmeņiem tieši finansēt atbalstu cietušajiem, bet tas būtu jāpastiprina prasības dalību valstīm to darīt. Tāpat mēs arī analizējam iespējamo risinājumu, jo divas valsts ir cietušas vairāk tā skaitā Francija, var būt arī, ka kāda valsts ir tik smagi cietusi, ka šī iekšējā valstī pastāvošā sistēma ir nepietiekama un nepieciešams ārējais atbalsts. Tas būtu pirmais uzdevums un otrais uzdevums. Mm apzinoties uh, dalību valstu ierobežoto uh, budžeta līdzekļus, ja mēs prasītu nodrošināt lielāku kompensāciju, tad radīsies jautājums par budžetu. Varbūt arī novatoriski risinājumi, kad tas ir dažās valstīs, uh, meklējot citus līdzekļus, vai arī, teiksim, uh, uh ja uh, valstīs šīs kompensācija līmenis ir ļoti zems, uh, un ir liels atšķirības, tad varbūt vajadzēs Eiropai šīm valstīm palīdzēt. Par to ir runa šajā uh, ziņojumā un priecājamies par jūsu atbalstu mūsu darbā pie šā ziņojuma. Paldies, saka priekšsādātāji. Jā, ceram, ka šīs projekts tiks arī realizēts. Trīs pie mums ieradīsies arī komisārs Kings, un viņš arī uh, mēs varēsim varbūt balstoties uz jūsu teikto e, uzstākt padziļinātu diskusiju. Tagad vārds Birgitai Sipelai, kur arī vēlas izteikties. Paldies, Natālija. Es runāšu angļu valodā. Vispirms vēlos e, nu, pateikties pa visiem runātājiem par to, ka esat šodien šeit kopā ar mums un vēlētos sākt ar īsu jautājumu Milkī kundzei, jo jūs teicāt, ka uh, cilvēki identificējas ar upuriem, sakot, žis viš ar lī. Vai jūs tiešām tam ticat? Jo neviens nekad nav teicis, žis vi Mohamed vai Un es domāju, pats jēdziens, je suis Charlie, es esmu Charlie, nebūtu nenozīmē identificēšanos ar upuriem. Tas ir kā simbols tam, ka tad, kad notiek kaut kāda nelaime, mums ir jāsaliedējas Es nezinu, varbūt, ka tas ir vairāk tāds filozofisks jautājums, bet šķiet to ir svarīgi uzdot. Eh, bet es noteikti gribētu atgriezties pie tā, ko teica Benžamīna kungs. Jo es nezinu, vai tas bija iecerēts vai nē, bet tas, ko jūs teicāt, iet daudz tālāk nekā tikai uh, runāšana par cietušajiem, jo savā prezentācijā jūs norādījāt, ka ir daudz izaicinājumu, daudz problēmu, kas jārisina pēc uzbrukuma, bet jūs teicāt arī, ka ļoti bieži upuri netiek respektēti un uzskatīti kā cilvēciskas būtnes, bet tikai kā upuri. Un šķiet, ka pie tā ir jāstrādā visai sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām, skolām, respektējot ikvienu cilvēku kā cilvēcisku būtni un Vispirms domāt par to, kā palīdzēt šiem cilvēkam neatkarīgi no viņa sociālā stāvokļa vai reliģijas. Vēl atgriežoties pie šiem izaicinājumiem, tad man šķiet, mums visiem būtu vajadzīga viena iestāde, jo pretējā gadījumā uh, Cietušajiem ir jāvēršas pie daudzām un dažādām iestādēm, struktūrām, eh, risinot finansiālos jautājumus, veselības aprūpas jautājumus. Būtu svarīgi, lai vienu vietu varētu nokārtot visu. Mēs jau runājām par fonda izveidošanu cietušo atbalstam, bet es domāju, ka ir svarīgi respektēt cilvēkus Un tas noved pie nākamā jautājuma, kas ir iemesls radikalizācijai, jo ja mēs nerespektējam cilvēkus par to, ka viņi ir cilvēki, neatkarīgi no tā, vai viņi ir musulmaņi, jūdaisti vai kas cits, tas, ka es kādu cilvēku cienu, nav atkarīgs no viņa reliģiskās piedarības vai rases Debatēs par radikalizācijas novēršanu vai prevenciju man šķiet mēs atstājām novārtā terorisma upurus. Un, ja mēs nepietuvojamies viņiem emocionāli, tad cilvēki zaudē uh, interesi, un viņi vairs nevēlas būt beļģi, viņi vairs nevēlas būt demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa, un līdz ar to viņiem šīs šaubas būs arī tad, kad viņiem būs jāiet vēlēt. Viņi vienkārši neies vēlēt, jo ja valsts par jums nerūpējas, kādēļ jums būtu jātur rūpi par valsti. Un es domāju, ka ir jādomā par šo attīstību, kad sabiedrības tiek sašķeltas Kā rezultātā rodas arvien lielāka radikalizācija. Cilvēki neiet balsot dažādu iemeslu dēļ, un arī tas šķeļ mūsu sabiedrības. Jūs jau norādījāt, ka daudz kas ir jādara, lai saliedētu cilvēkus. Bet varbūt jūs varētu parunāt par šo tā saucamo vienas pieturas aģentūru vai vienoto struktūru, kas varētu piesaistīt Eiropas vai dalību valsts finansējumu. Paldies, Birgit! Valtēr Banžamā kungs, dodu jums vārdu atbildēt, jo te bija arī tādas rekomendācijas izskanē. Kāda būtu jūsu reakcija? Jā, kad notiek uh, teroristu uzbrukums uh, tādā valstī kā Beļģijā Nu, valstī tiešām būtu grūti nosekt visus šos uzda, eh, izdevumus, eh, tas viss ir dārgi. Nesen ir pieņēmts likums par to, ka, ja, teiksim, notiek kāds atentāts eh, kā, kādā Briseles ielā, teiksim, Runov vai Toizondo, iedomājieties, ka kāds uh, terorists sāk uh, apšaudīt garām gājējs no automāta, tad atbildību uzņemas valsts. Un uh, valsts ir līdz šim izmaksāja 725 tūkstoši eiro teroristu uzbrukumu uh, Zavantēmas lidostā finansiāli sedz apdrošināšanas uzņēmumu. Bet, nu, uh, jebkura Eiropas valsts, uh, es domāju, ka varbūt arī nevarētu tikt galā ar šiem jautājumiem un būtu jārisina šī problēma Eiropas līmenī, būtu jāveido vienas pieturs aģentūra, ja Briselē rīt uh, notiek 4-5 teroristu uzbrukumi, tad Beļģijas valsts finansiāli ar to netiks galā, nespēs uh, nodrošināt kompensācijas, jo tās ir jāsniedz ne tikai jā, uh, cietušajiem, bet arī jāatjauno infrastruktūra, jāsniedz palīdz, jāsēdz palīdzības dienestu darbs. Tāpat jāmobilizē uh, arī spēcdienesti, policija un citi uh, Līdz ar to būtu Eiropas līmenī jāveido Eiropas fonds, un ja notiks uh, teroristu uzbrukumi, tad ir jāizmanto šā fonda līdzekļi, tam jābūt prioritātei, to nevar atstāt valstu ziņā, jo rīt var notikt citi teroristu uzbrukumi, viens teroristu uzbrukums ir ļoti dārgs. Tas ir kā tāds. Um, um, kā zemestrīce, un tā skāra uh, gan pašus upurus, gan viņu tuviniekus, gan citas personas. Teiksim, Briselē cieši viena persona, bet tad kā zemestrīce ir tādi kā pēctriecieni, un būtībā septiņi citi cilvēki uh, arī vēl ir cietuši šajā uzbrukumā. Tas nozīmē, ka mums ir jārūpojas nevis par vienu, bet par septiņiem cilvēkiem, un mēs veidojām Eiropu, tad mums arī ir jārīkojas Eiropas līmenī, jo mēs to esam tā gribējuši. Ir jābūt iemaksām, arī ar, ar nodokļiem, bet tam visam ir jābūt Eiropas līmenī, tas ir ļoti svarīgi. Uh, Paldies par to, ka jūs tā iestājaties par Eiropu. Būtībā jūs neesat pesimists, bet jūs vēlaties veidot tādu kolektīvu instrumentu, ko mēs varētu izmantot. Un es esmu no Francijas pēc uh, teroristu uzbrukumā Bataklāna koncertu zālē. Visi Francijas iedzīvotāji jutās uh, cietuši šajā uzbrukumā. Katram bija kāds paziņa, kurš pazina uh, šajā uzbrukumā cietušu cilvēku. Tagad vārds Helgai Stīvensai Viņa ir viena no uh, līdzreferentēm, kura strādā pie mūsu komitejas ziņojuma. Vārds jums. Uh, thank you, Madam Chair. Lid Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es vēlos vispirms pateikties Benžamīnu kungām par jūsu ļoti aizkustinošo stāstījumu. Es esmu beigis šī ir mana valsts. Arī es esmu beļģiete, un es biju metro uzbrukuma dienā. Man tikai paveicās, ka es biju citā vietā un citā laikā. Un man ir ļoti žēl, kā mūsu Beļģija pret jums ir izturējusies. Vēlos runāt par to, kā Beļģija un citas Eiropas Savienības dalībvalsts izturas pret cilvēkiem ar invaliditāti, jo Zināmā mērā man ir prieks, ka mēs beidzot eh, pievēršam uzmanību faktām, kāda ir cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienas dzīve. Un tieši tā, tas, tas ir tieši tā, kā jūs to aprakstījāt, Benžamīna kungs. Un eh, beidzot, pateicoties šiem šausminošajiem uzbrukumiem, mēs uh, esam gatavi padarīt mūsu sabiedrību vairāk pieejamu. Mēs parasti runājām par to, um, cik ļoti mēs cienam daudzveidību un tā tālāk, bet patiesībā nekas netiek darīts. Es daudz gadu garumā cīnos par vienlīdzīgām tiesībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uh, Protams, mēs nākam no um, dažādām vidēm, bet es domāju, mums visiem ir viens mēķis būt par sabiedrības daļu, neatkarīgi no valodas barjeras, ādas krāsas, uh, fiziskajām nepilnībām vai invaliditāti. Mēs visi vēlamies, lai valdība mūs respektētu, cienītu, un tas man ir ļoti svarīgi un to sirdēju. Nav jaukie pret jums izturs, kā pret otrās šķiras pilsoni. Tas, kas notika ar jums, Benjamin Kungs, es ceru, varētu kalpot par tādu ietekmes sviru, lai palīdzētu visiem terorismu upuriem, lai palīdzētu visiem cilvēkiem ar invaliditāti. Kas attiec uz jūsu priekšlikumu veicot vienas pieturas aģentūru, man šķiet tā ir izcila laba ideja. Jo ir ļoti ļoti svarīgi, lai apdrošināšanas kompānijas un valstu valdības izprastu to, ko tas nozīmē atrasties tādā situācijā kā jūs, ko tas nozīmē būt uh, cilvēkam ar invaliditāti. No administratīvā viedokļa eh, mazākais, kā to varētu nosaukt, ir cīņa par pienākošos tiesību garantēšanu attiecībā uz nodarbinātību, uz transportu un tā tālāk. Tā kā šāds viens pieturs aģentūras izveidošana, es domāju, ļoti laba doma. Tālāk Eiropas Savienības īpašais fonds kompensāciju izmaksā uh, cilvēkiem, kur cietuši no terora aktiem un uh, kompensāciju izmaksāšanai. Es eh, labprāt uh, runāšu ar saviem kolēģiem parlamentā, lai mm, padomātu, kā to izveidot. Un, protams, mums ir vajadzīga dalību valstu iesaistīšanās eh, šajā mm, pasākumā. Jo mēs redzam, kas notika Briselē, Parīzē, Madridē, Londonā. Mums pret to ir jācīnās kopā. Mums ir jācīnās pret uh, barbarismu un pret to, kā tas ir skāris uh, mums tuvos cilvēkus, draugus, ģimenes. Mm, es atvainojos, man nav īsti jautājums, bet es tikai gribēju dalīties eh, savās domās, un es eh, vēlos pateikties visiem, kur uzstājās, visiem runātājiem. Jūs, mēs noteikti izmantosim to savā ziņojumā. Paldies! Paldies, Helga, par šo analīzi un par šo ļoti spēcīgo uh, saturu un arī par darbu, kas veikts, lai uh, ziņojums uh, tiktu papildināts. Monika vēlas uzstāties, bet pirms tam uh, citi kolēģi vēlās uzstāties. Kolēģis jums lūkšu ļoti, ļoti uh, ievērot laika ierobežojums. Interesi ir liela, bet mēs uh, esam nedaudz iekavējuši. Jau. Ir trīs vai četri kolēģi, kas vēlas uh, uzstāties. Maita Pagaca, Tereza Himenes, Francoāza un uh, Monika Holmeiera līdzreferente. Slēdzu sarakstu pirmajam panelim. Tātad lūdzu. Un lūdzu uzstājieties uh, īsi un tieši. Maita lūdzu. Efektīvamente. Paldies priekšsēdētāji. jā, birokrātijas novēršana ir ļoti svarīga, jo terorisma upuriem ir atkal un atkal jāpiedzīvo un jāpārcieš uh, šī šausminošā pieredze, un būtu ļoti labi, ja mēs izveidotu vienu struktūru, kur viņi var nokārtot visas lietas. Tālāk uh, šī terorisma upuru pakļaušana uh, atkārtotiem pārbaudījumiem. Tā ir kā tāda at, atkārtot uh, viņu pārvēršana par upuriem un cietušajiem. Šeit ir ļoti svarīgi atgriezt viņu uzticību sabiedrībai kopumā un uh, valsts pārvaldes struktūrām konkrēti. Uh, Es nezinu, Benjamin kungs, vai jūs pazīstat eh, vēl vienu Benjamina kungu, kurš ir vācietis? Eh, viņš bija vācu filozofs, kuram bija ļoti smaga dzīve. Eh, viņš mira 1940. gadā, bet viņš vienmēr līdzinājāja eņģeļa attēlu kas viņu pasargātu. Un es domāju, ka e, šai viktimizācijai ir gan pr savs privātums un ir lietas, kas ir saistītas tieši ar sabiedrību, ar sabiedrības attieksmi. Un es nezinu, vai šim fondam būtu jābūt nacionālam fondam vai Eiropas līmeņa fondam. Es domāju, ka tas nav svarīgi, bet es domāju, ka ir jāpadomā par to, kā kompensēt šo privātumu, šīs privātās dzīves zaudējumu. Un es domāju, šajā pretterorismu komitejā mums vajadzētu ņemt vērā visu, kas izskanēja šodien. Un um, jāsaka, ka profesors Hamas arī daudz runāja par to, ko teica Benžamin Kungs. Paldies tagad Himenes kundze. Quería disculparme porque he tenido que ir a votar, lo siento. Paldies, priekšsēdētā. Es atvainojos, man nācās aiziet no zāles, jo man bija jāpiedalās balsojumā, un man, diemžēl, eh, jāatzīst, ka es nedzirdēju, ko teica Benžamina kungs savas uzstāšanās laikā, bet um, es šorīt no rīta dzirdēju, ko teica te Jānī kungs, un es arī saprotu, ko jūs, Benžamina kungs, teicāt, ka teicāt, ka jūs esat vīlies Beļģijā un Eiropā, jo šī sistēma, šī valsts jūs ir ir nodevusi. Un viņi nav izpildījuši savu pienākumu pret uh, terorismu upuriem un arī pret jums, Benjamin Kungs. Tātad valsts pienākums ir aizsargāt, uh, sodīt par pārkāpumiem, un man šķiet, ka valsts nav izdarījusi nevienu ne otru. Uh, Un varbūt jūs jūtaties dusmīgs, kad sakat, ka jūs nejūtaties vairs kā beidz, bet jāsaka, es eh, šeit strādājot Eiropas parlamentā dzīvoju jau deviņus gadus, un es arī esmu daudz eh, darījusi, eh, strādājot ar terorismu upuru aizsardzības jautājumiem, un katrā ziņā, ja jums ir nepieciešama palīdzība, tad ziniet, ka ir cilvēki, kur ir gatavi jums palīdzēt. Tālāk turpinot to, ko Alavas kungs teica par uh, tiesisku taisnīgumu. Jautājums par terorisma upuriem šajā kontekstā, piemēram, ja runājām uh, par uh, basku teroristu upuriem, eta grupējuma upuriem, tad uh, Es domāju, ka šeit ir jāuzņemas atbildība visai sabiedrībai. Es ļoti labi pazīstu uh, ETA terorisma seju un esmu arī runājusi ar uh, ISIS teroristiem, un, vismaz dažiem no tiem, kas vēl ir dzīvi un kas nav pašuzspridzinājušies. Viņi neatzīst to kaitējumu, to ļaunumu, ko viņi ir nodarījuši. Viņi neizprot tās sāpes, ko viņi ir radījuši ar saviem uzbrukumiem. Tādēļ uh, vai nebūtu jārunā par kriminālu atbildību šajā gadījumā? Un ir jādomā par mm, attiecīgiem kriminālu sodiem, ko piemēro teroristiem. Valstī ir ne tikai jānovērš teroristu uzbrukumi, bet valstī ir jāuzņemas atbildība par to, ka viņi nav uh, nodrošinājuši taisnīgu tiesu teroristiem. Jūs runājāt par manipulācijām. Ja mēs esam cietušie, tas nenozīmē, ka mēs esam zaudējuši spēju saprast sāpes, izprast sāpes. Mēs uh, neaugstam pēc atriebības un nav tā, ka mēs pilnībā noraidam visu, ko saka politiskie līderi. Mēs necenšamies aizvērt ausis, bet tikai jāatceras, ka mūsu sāpju nasta varbūt ir smagāka nekā citiem, piemēram, man, kā mani personīgi skāra šāds teroristu uzbrukums, es redzēju savu brāļa eh, bērnus, kā viņiem nācās ar to sadzīvot. Un mēs tomēr ceram, ka varbūt politiķi varētu sniegt mums kādu um, palīdzību, nevis vienkārši mazgāt rokas nevainībā. Uh, Es nedomāju, ka mēs esam vienkārši stūrī iedzīt nabaga cilvēku, ar kuriem tiek manipulēts. Paldies! Merci beaucoup, Tereza. Euh, je passe la parole. Paldies. Tagad Francoza Rudevski. Jā, priekšsādātājs kundze saka ah, arī lūdzu pavisam īsi, jo mēs jau iztērējam otra paneļa ah, laiku. Jā, paldies. Un, uh, Nu, tikai pāris uh, elementi, šis viens pieturas punkts upuriem. Tā ir ļoti laba uh, ideja, bet šis viens pieturas punkts uh, tam ir uh, jēga. Ja tas ir tuvumā, mums ir garantētais uh, terorismu upuru fonds. Tā ir organizācija, kas uh, Francijā nodarbojas ar kompensācijām, bet nu valdība pat laban un. Uh, Begzē kundze, ministre, tāpat arī kā vietēji ir rūpēsies, lai vietējās upuru palīdzības struktūras tiktu veidotas katrā departamentā tas ir. Jo mēs domājam, ka tas, ka depar departamentu struktūra, kas veidota šo vienotās pieturas principu un apvienot visus aktieris krīzes gadījumos, tas būtu tāds veiksmīgs risinājums. Eiropas fonds, jā, bet ar tādu noteikumu, ka tas būtu ar subsidaritātes principu. Katrai valstī ir jādod iespēja īstenot savu uh, minimālo standartu kompensācijas politikā. Par to var runāt jaunā direktīvā un strādāt pie tās, taču atvainojiet Eiropu. Mēs uh, zinām, ka tā ir smagnēja, sarežģīta struktūra. Valters mums arī to skaidroja. Es domāju, ka sākotnēji ir nepieciešama darbība nacionālā līmenī. Un, ja ir vairāk terorisma akti un valstis nespētu rīkoties, vai arī valsts, kurām nav tādi paši standarti, kā mums varētu aicināt palīdzēt, lai palīdzētu uh, upuriem Eiropā. Jā, šajā brīdī ir jāpadomā par uh, šādu uh, subsidaritātes veidā izmantot struktūru. Un pēdējais punkts - taisnīgums un uh, patiesība. Nu, šeit ir jāstrādā. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski un mūsu republikas prezidents savā runā par Eiropu Sorbonā to pieminēja. Jāveido Eiropas prokuratūra. Robežas no tām Eiropas Savienība atteicās. Vienīgās robežas ir juridiskās robežas. Eiropas arestu orders nav pietiekami tālējošs teroristi pārvietojas Eiropā Un, ja grib uh, tos iztaujāt, tad uh, šī uh, Eiropas aresta ordera darbība ir pārāk smagnēja, ja uh, vērtējam to, cik sarežģīts ir terorisma lietas. Par to vēl būtu jāpiedomā. Bet tas ir jādara ātri, jo šis Eiropas uh, prokuratūras uh, birojs viņam jācīnās pret terorismu. Un upuriem jādod šīs taisnīguma un taisnīguma sajūta, lai varētu viņi atkal veidot savu dzīvi. Paldies! Jūs runājat par šo principu un pirms noslēguma vārdiem. Tāpat arī analīze un nostāja kā arī e, ne tikai jautājumu mūsu panelistiem. Došu vārdu Monikai Holmaierai, kas arī ir līdzreferente. Un teikšu tā, mēs runājam par Eiropu, bet Eiropa ļoti e, bieži ir tas, cik lēni strādā valstis. Šeit mēs domājam, ka mēs ļoti lēni esam, bet e, Eiropas prokuratūra eksistē un uh, ierobežot kompetenci tādēļ, ka valstis nevēlējās tā, to paplašināt tā, cīnā pret terorismu mēģina pēc iespējas skaidrāk un plašāk skaidrot, kur tad rodas šī, šis lēnīgums dažādu iemeslu dēļ. Ļoti noteikti pamatotu, bet šeit mēs mēģinam virzīties uz priekšu. Un no nu, tā kā dejā divi soļi uz priekšu, trīs atpakaļ. Un tāpat arī visā, visā šajā tīklā ir sarežģīti un lēni. Nu, es arī es dažkārt esmu ļoti vīlusies un dusmīga. Nu, un tagad Monika teiks noslēguma vārdus, un varbūt tā līdzīgi tā kā es domāju, bet, nu, nezinu, katrā gadījumā jums vārds noslēguma vārdiem vai nu jautājumam vai analīzē, lūdzu. Jā, paldies, Natalija. Gribēju atsaukties uz teikto šīs vienas, viena, vienas pieturas aģentūra vai centrālā koordinēšanas vieta, lai apkopot labāko praksi vai minimālos standartus un to realizāciju, un tā arī realizācija visās dalībvalstīs. Man liekas, ka tas ir absolūti nepieciešams. Tas, ko dalībvalstis, arī Vācijā esam to redzējusi, nu varbūt, ka netika krasi kā Bēļģijā, Bet nu vienalga arī uh, jau uh, pirms vairākiem gadiem esmu tikusies ar terorismu upuriem. Un es uh, tiešām redzēju, ka daļēji arī mūsu policijas iestādēs vai administrācijas iestādēs tas, kāda ir uh, izturēšanās pret upuriem, tā nav pietiekami uh, sensīva vai jūtīga. Atceros, uh, kad identifikācijai, upuru identifikācijai uh, kad uh, ģimenes locekļi vēl nezināja, no viņiem vienkārši paņēma uh, zobu birstu vai vienkārši jautāja, kas jums ir DNS, un viņi nemaz nezināja, kas notiek, un mēģināja uh, atrast informāciju, kas notiek, vai viņi ir skārti un cik tālu vispār. Un tiešām nu, nesaņēma tādas uh, jūtīgas atbildes. Pirmkārt, uh, rīcība krīzes laikā, un otrkārt, uh, pēc tam, kas notiek uh, sociāli, medicīniski, juridiski. Un es domāju, ka šeit mums intensīvi jāpadomā par to. No vairākām pusēm esmu dzirdējusi, ka ja uh, mēģina vērsties pie apdrošinātājiem, tad tiek mērīta cilvēka dzīvība, ko cilvēka dzīvība izteiktu naudā. Un man liekas, ka tas ir process, kas, nu, teiksim, terorisma. Uh, laikā tā nevar vispār darīt. Ir dalībvalsts, kurās tas vispār nav iespējams, pie mums tas tā kā ir, un tad tiek izmērīts, cik uh, cilvēks dzīves laikā nopelnīt uh, un no tā izriet uh, atmaksa kompensācija. Un tas process ģimenes locekļiem un terorismu upuriem ir drausmīga procedūra. Un otrkārt, man liekas, ka sarežģīti ir jautājums, un par ko jāpadomā, kā mēs izturamies pret ļoti labām palīdzības organizācijām. Mums ir izcils palīdzības organizācijas, bet tās paliek vienas pacis, pašas, jo valsts uh, paļaujas uz uh, to un saka, nu viņi jau uh, rīcosies. Nu nē, tā, tā nedrīkst būt. Uh, Viņiem ir vajadzīga finanšu un materiālā palīdzība, lai vispār uzturētu viņu piedāvājumu un paplašinātu to. Jo ir nepieciešama izglītība daudzās jomās, ir nepieciešama palīdzība krīzēs, krīžu situācijās un lai tā varētu upuriem ilgtermiņā vai īstermiņā sniegt palīdzību. Tāpat arī psiholoģiskā palīdzība, psihiatriskā palīdzība, kas nav vēl pilnībā izstrādāt. Nu, tas ir vesels jautājumu lokus. Un tie, kas šodien ir šeit, es gribu tiešām teikt, kolēģi Helga Stīvens un es, tie dažādie priekšlikumi, kas ir izteikti, mēs mēģināsim tādus minimālos standarts izstrādāt, kas katrai dalībvalstī ir jāizteno. Jo nu ne jau nu tikai runiet par likumu, bet par īstenošanu. Respektīvi man ir jāzina, ja Atentāts var notikt dažādās vietās. Nu, tieši tas jautājums, par kuru tika runāts, eh, tuvumā kaut kam ir jābūt. Nu, nav jēgas, ja tas ir galvaspilsētā. Un varbūt, ka pilnīgi citā vietā notiek uzbrukums, un tad bezgalīgi ilgi ir, kamēr eh, palīdzības dienas var ierasties. Nu, līdz ar to loģistika, finansējums, organizācija, visam ir jābūt pārdomātam. Uh, Mm, upuriem ir jāpalīdz visā attīstības a, procesā, un attīstības a, procesā viņi arī ir jāiestā, jāiesaista. Minimālie standarti, kas ir jāgarantē ES līmenī. Un terorismu direktīvu mēs neesam visu varējuši īstenot, tikai daļu no tā. Un šeit nu vismaz daļa ir pareizajā virzienā. Un nozīmīgi ir, lai īstenojot to, tas tiešām būtu ievērots. Un otrkārt, otrajā sektorā. Uh, vēl papildus likumdošanas iniciatīvām jābūt, lai garantēšanas uh, uh, minimums tiktu šeit iespējams būt. Nevis varētu, nu, kā lai saka, tā pārsteidzoši dažās valstīs a, uh, vai struktūrās a, būtu, bet lai ar upuriem modernā un drošā līmenī notiktu sadarbība, lai viņus uh, atbalstīt un tik šausmīgā situācijā, nu vismaz varētu viņiem palīdzēt, cik tā tas vispār ir iespējams. Paldies līdzreferents kundzei Monikai Holmējerei. Paldies par šo sintēzi. Vai jūs gribētu minūtes laikā pabeigt katrs no jums? Nu, tā tad paldies šim panelim. Paldies, esam runājuši par ļoti daudziem. Uh, elementiem, par jūsu liecībām, par jūsu uzrunām. Mēs uzturēsim šos kontaktus. Tagad aicināšu nākamā paneļa dalībniekus. Protams, kā mēs runājam ar upuriem, bet arī labi, ka mums ir šīs saiknes, tātad koordinēta pieeja palīdzībai. Tātad arī Monikas piedāvājums tieši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 bien, mes chers collègues, euh, mesdames, messieurs, donc. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, trešais panels. Terorisma upuru uh, tiesību spēcināšana, Eiropas pieeja upuru palīdzībai. Trešais un pēdējais panelis šodien diskutēs par pasākumiem, kādi var uh, būt uh, sniegti. Uh, Mēs esam jau dažādas uh, idejas uzklausījuši un redzējuši dažādas arī kritiskas un pozitīvas uh, vārdus dzirdējuši, lai uh, terorisma upuru um, tiesības būtu padziļināts. Pēc parlamenta iniciatīvas, ko mūsu kolēģi Monika Holmejer un koordinācijas centra izveida, un šī ideja, bet nu viņi tagad zālē runā. Tātad šis koordinācijas centrs uh, terorisma upuriem to vajadzētu izveidot komisijai. Un šādā uh, veidā Francijas pieredze, par ko tiek runāts, un arī starptautiskā līmenī uh, ASV pieredze mums ļauj iezīmēt darbības virziens. Mūsu panelim ir jādiskutē arī par trūkumiem, kas ir saistīti ar kompensācijām. Uh, Ir jau runāts par uh, to, ka ja nav kompensācijas izmaksas un uh, tāpat arī vēl laiks, uh, kas paiet pieprasot kompensācijas uh, pārrobežu kontekstā, jo tas uh, arī ir viens no loģistikas jautājumiem. Uh, Eiropas a, Savienībā varbūt ir vērts a, to pieminēt. Un tā tad mēģināsim runāt par visu šo. Esiet eh, laipni sveikti, jūs visi četri, paldies, ka esat eh, ieradušies un ja man jāuzsver, eh, ja tad gribu uzsvert Filipa Vansten Kīste. Es tiešām nevaru uh, izrunāt, bet mēs jau kopš vakardienas uh, runām, runājam, un mēs nolēmām, ka sauksim viens otru vārdā Natālija un Filipa. Uh, bet, nu, mēģinu tomēr uh, izteikt uzvar, uzvārdu. Mēs katrā gadījumā ļoti priecājamies jūs sveikt. Jūs esat v, uh, Eiropas, uh, Upura Eiropā direktors. Tā ir asociācija, kas ir, ko veido uh, Briseles uh, uh atentātu upari. Un jūs mums tikko teicāt, ka 22. mārta uh, upuri jūsu māsa. Viņa tika nogalināta šī atentāta laikā un Eiropas. Uh, upuri un uh, upuru atentātos ārpus Eiropas uh, Savienības. Tātad dodu jums uh, vārdu, lai atklātu šo paneli. Lūdzu jums vārds, sārgais Filipa. Labdien visiem! Uzstāšos uh, angļu valodā. Tātad pārobežu koordinācija ir noteikti nepieciešama, jo teroristi var visai brīvi pārvietoties pāri robežām, kamēr viņi netiek uh, notverti un, un, un pieķerti. Un uh, vēlos sniegt jums konkrētus piemērus, uh, ko varbūt mēs vēlāk varam apspriest detalizētāk. Mēs redzam, ka pārobežu informācijas apmaiņa un koordinācija ir ļoti svarīga, jo pieņemsim, ka persona ir cietusi Briselē un viņš ir no Maltas. Uh, viņš uh, piedzīvo teroristu uzbrukumu un uh, viņš atrodas krīzes situācijā, bet Viņš eh, atgriežas mājā, jo viņš nav cietis, eh, patiesībā neapzinoties to, ka viņš ir kļuvis par upuri. Jo atgriežoties Maltā, eh, viņš nesaņēma vajadzīgo psiholoģisko atbalstu, jo Malta šajā teroristu uzbrukumā nav nekādā veidā cietusi kā valsts. Līdz ar to ir ļoti svarīgi apmainīties ar praktisku informāciju tādā veidā, lai, piemēram, ja cilvēks no Maltas atgriežas Maltā, un atgriežoties viņš saprot, ka viņš ir kļuvis par cietušo, jo viņš eh, gūtās traumas rezultātā nevar vairs normāli gulēt, nevar vairs normāli strādāt. Ja viņš dodas pie ģimenes ārsta, tad eh, šim ārstām ir jābūt eh, pieejamai informācijai par negadījumu, kurā šis cilvēks ir uh, bijis ierauts un kāda psiholoģiskā palīdzība viņām būtu vajadz, vajadzīga. Tādēļ es domāju, varbūt vajadzētu strādāt proaktīvi, jo atsevišķām valstīm noteikti ir lielāka pieredze uh, darbā ar uh, terora aktos cietušajām personām. Piemēram, Beļģija nebija gatava 2016. gada 22. martām, un mēs divus gadus esam smagi strādājuši pēc šī notikuma. Eh, diemžēl vēlamais rezultāts vēl nav sasniegts, bet es domāju, ka varbūt ir vērts apmainīties ar gūto pieredzi un eh, dalībvalstīm vajadzētu būt proaktīvām un piedāvāt uh, savas zināšanas, savas pieredzi, ja tas varētu palīdzēt cietušajiem. Tajā un tam ir jānotiek no akūtās fāzes līdz pēc akūtajai fāzei. Tātad vēlos paskaidrot, kas notiek akūtajā terora akta fāzē, kad jūs esat kļuvis par cietušo. Kamēr jūs neesat fiziski ievainots, ir ļoti grūti apzināties to, ka patiesībā jūs esat kļuvis par terora upuri. Tad kad jūs varbūt esat uh, radinieks kādam, kurš ir gājis bojā terora aktā, jūsu dzīve mainās vienā mirklī un ir ļoti labi šādam cietušajam akūtajā fāzē dot laiku, lai šis cilvēks varētu akceptēt jaunos apstākļus, jauno dzīvi, aptvērt, kas notiek, Šādiem cilvēkiem ir nepieciešams ne tikai psiholoģiskais atbalsts, psihosociālais atbalsts, bet arī ekspertu palīdzība, kuri pārzina šādu krīzes situāciju. Piemēram, ja jūs kā cietušais nevarat vairs koncentrēties, piemēram, 5 minūšu koncentrācija jūsu smēkus ir izspā, izsmēlusi. Ļoti bieži cilvēki nāk un paskaidro jums, kādas ir jūsu tiesības, kur atrast uh, psiholoģisku atbalstu un tā tālāk, bet šajā brīdī jūs nespējat uztvert šo informāciju, jo tas ir pārāk daudz, pārāk liels informācijas apjoms nav labs šādiem cietušajiem. Tādēļ mums ir nepieciešams piesaistīt ekspertus, kur to saprot. Tālāk, protams, šis uh, finansiālais atbalsts neatiekamās situācijās. Mēs redzam, ka Beļģijā situācija ir progresējusi, bet uh, šis ārkārtas finansiālais atbalsts nenonāk pie cilvēkiem vairāku nedēļu, dažreiz pat vairāku mēnešu garumā. Un tam ir jānotiek nekavējoties, jo cilvēkiem rodas tūlītējas izmaksas, kas ir jāsadz. Un mēs man šķiet runājām par to jau rīta daļā. Uh, lielākā daļa upuru krīzes laikā saņem atbalstu no savām ģimenēm, saviem radiniekiem, ieskaitot finansiālo atbalstu. Tāpat šajā akūtajā fāzē cilvēkiem ir jāsniedz pamata informācija par to, kādas ir viņu pamatiesības un procedūras, bet šai informācijai jābūt ļoti vienkāršai, lai šis cilvēks saprastu, ka viņš tiek atzīts kā cietušais, kā upuris un ka viņam nav vienam jācīnās tālāk. Vēl viena problēma ir tā, ka terorisma upuris tiek izmantots kā instruments. Viņš tiek izmantots, lai uzbruktu citiem mērķiem - valstī, sabiedrībai. Līdz ar to terorisma upuris zaudē visas tās vērtības, ar kurām viņš vai viņa ir izaudzis, jo tam visam zūd jēga. Viss, uz ko viņš ir balstījis savu dzīvi, ir sagrauts pīšļos. Terorisma upuris atgriežas zīdaiņa stāvoklī. Viņam vai viņai ir jāiemācās runāt, staigāt, un sniegšu jums vienu piemēru. Kad terorisma upuris uz ielas izdzird sirēnu, viņiem var notikt nervu sabrukums. Vai arī, ja pēkšņi jūs eh, nemanot pieskarties šim cilvēkam, viņš var salekties, jo viņš ir zaudējis visu iepriekš dibināto saikni ar sabiedrību. Un, kā es teicu, kā zīdainim šim cilvēkam ir jāmācās no jauna, kas ir bīstami, kas nē, kā tikt ar to galā. Un es to saku tādēļ, ka ir ļoti svarīgi saprast, kā pietuvoties šādam cietušajam, kā ar viņu runāt, kā ar viņu uzvesties. Bez tam ir ļoti svarīgi pašā sākumā šim cietušajam parādīt, ka sabiedrība nav zaudējusi savu humānismu. Jo, kā es teicu, vienā mirklī šī cilvēka dzīve ir sabrukusi, un viņš vairs neko nesaprot, nekas vairs nav pašsaprotam. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi parādīt šiem cilvēkam, ka sabiedrība joprojām ir humāna, droša, tā var rūpēties par otru cilvēku, jo daudzi cietušie dzird, ka viņiem ir jāsako ziņām, lai nezaudētu saikni ar dzīvi bet viņi nespēja skatīties šīs ziņas televīzijā vai klausīties par rādio vai lasīt eh, avīzēs, jo tur tiek runāts atkal un atkal par viņu pārdzīvoto terora aktu. Tādēļ nevietā ir šiem cilvēkiem likt meklēt informāciju, piemēram, internetā, jo reiz, kad viņi ieskatās internetā, viņi tur atkal redz šo šausminošo ainu, ko paši piedzīvojuši. Tālāk Kad cilvēks kļūst par terorisma upuri, ļoti bieži viņš vairs nevar paļauties uz iepriekšējiem draugiem. Viņa tuvākā vide mainās. Un viņi ir pārsteigti, ka cilvēki, kur bijuši viņu draugi daudzu gadu garumā, vairs neatbild viņiem vai nereaģē uz viņu lūgumiem tā, kā varbūt viņi to ir iecerējuši vai sagaidījuši, jo, ja, piemēram, šāds uzbrukums skar jūsu labākos draugus, jūs nezinat, kā ar jūsu bijušo labāko draugu runāt par to, un līdz ar to var iznākt tā, ka jūs tuvākie cilvēki jūs ievaino paši to neapzinoties. Uh, Un nu, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tie cilvēki, kas sniedz palīdzību terorisma upuriem, arī uh, apzinātos to, ka šī upuru tuvākais draugu paziņu lokus pilnībā var izmainīties. Un šeit ļoti svarīgi atcerēties, ka ir svarīgi saglabāt šo cilvēcisko pašcieņu, un nekad jūs nedrīkstat to atņemt še, še, šiem terorismu upuriem. Pēc tam nāk šī pārejas fāze. Un šeit pakāpeniski upuri sāk apzināties to, ka viņš ir kļuvis pār terora akta upuri, un viņam ir jāsāk dzīve jaunos apstākļos, jaunā kontekstā. Pieņemsim, ka jums ir atvil, ir, ir sienas skapis, tajā ir smalka porcelāna servīze, un šis sienas skapis at apkrīt, un smalkā servīze ir nokritus arī zemē, un jūs cerat, ka tā nebūs saplīsusi, bet tajā brīdī, kad jūs ceļat šo skapi augšā, tad tā ir šī akūtā fāze. Un pēc tam jums ir jāatver šīs kapja durvis lēni, jo izkritīs mazi gabaliņi, bet jūs vēlaties pēc iespējas vairāk saglābt tā, to, kas ir šajā skapī. Tādēļ jūs durvis verat lēni, izkrīt mazs gabaliņš, jūs durvis aizverat, tad jūs atkal verat, atkal krīt kaut kāds mazs gabaliņš ārā, un jūs atkal durvis verat ciet. Tā kā mums ir svarīgi likt cilvēkiem saprast, ka jūs nevarat sasteigt un prasīt pārāk daudz no cietušā, jo tas var radīt tikai vēl lielāku postījumu. Katrs cilvēks ir savādāks. Un dažādos dzīves posmos mums ir atšķirīgas vajadzības. Lai ko jūs nedarītu, mums ir jāatceras, ka mēs strādājam ar cilvēkiem, un šie cilvēki ir šīs kontaktpersonas, un viņiem ir jābūt labi apmācītiem. Pretējā gadījumā šis darbs nenesīs vēlamo rezultātu. Cilvēki pārējais fāzē pakāpeniski sāks meklēt ceļu uz priekšu, uh, apzināsies savu situāciju, tas var prasīt visai ilgu laiku. Piemēram, runājot ar Francijas terorismu uh, upuriem, tad šis pirmais gads ir visgrūtākais, un tad, kad ir šī, teiksim, pirmā gada piemiņas diena, tad atkal ir milzīga bedra, milzīga lejupslīde. Uh, viņu psihoemocionālajā stāvoklī. Tālāk ir šī postakūtā fāze, kad ikvienam tātad upurim ir um, jāievēro attiecīgā likumdošana, bet vēlos norādīt, kāda tad ir terorisma upura definīcija. Būtu labi, ja tā būtu vienota visās dalību valstīs un ja tā tiktu visur piemērota vienādi, bet es nezinu, kā tas ir, bet medicīniskais slēdziens, arī psihosociālā ekspertīze ir ļoti svarīga. Piemēram, Francijā un Spānijā uh, tā ir prasība un tas ir ļoti svarīgi. Cilvēki, kuri zina, kā jūtas terorisma upuri. Citās valstīs šādu ekspertu varbūt nav, un tas varētu kļūt par problēmu, jo, ja eh, cietušais nesaņem atbilstošu psiholoģisko palīdzību, tad eh, viņš varētu domāt, ka viņš ir bezcerīgs gadījums, un tas, protams, atkal ir bīstami personai. Tālāk finansiālais atbalsts. Tas ir svarīgs. Protams, nav iespējams kompensēt ciešanas, bet šis cietušais jau ir izcietis tik daudz, ka vēl tikt galā ar finansiālām problēmām ir īpaši grūti un smagi. Protams, finanses ir tikai taustāma lieta, un varbūt, ka tas ir tā ir tā lieta, ar ko valsts visvieglāk varētu palīdzēt. Un, piemēram, ir bijuši cietušie, kuriem bijis jāpārtrauc savu profesionālā karjeru, tīpaši, ja viņi ir bijuši pašnodarbinātie, tad eh, viņiem vairs nav līguma, viņiem vairs nav ienākuma, bet rēķini ir jāmaksā. Tāpat tāds vienkāršs lietas, kā piemēram, cietušie lidostā, kur ir lidostas darbinieki. Viņiem ir grūti atgriezties iepriekšējā darbā, jo viņi vairs nevar izturēt šo pūli, piemēram. Un noslēgumā vēl vēlējos pateikt vienu lietu par apdrošināšanas sistēmu. Beļģijā um, un arī daudzās citās valstīs ir šīs apdrošināšanas sistēmas, bet ļoti bieži tā ir problemātiska lieta, jo, piemēram, ja cietušais uh, tieši kontaktējas ar apdrošinātāju, tad tur ir interešu konflikts. Cietušajam ir jāpaliek šajā cietušā pozīcijā, un tas nedarbojas. Ja cilvēkiem ir, tī, ir spēks un griba aizstāvēt savas intereses, viņi tiks sodīti par to. Ikvienam bez diskriminācijas ir jābūt iespējai uh, atgūt iepriekšējo dzīvi, lai atkal atgrieztos sabiedrībā. Tas ir pats svarīgākais, kas mums ir jānodrošina terorismu upuriem. Paldies! Liels paldies! Filip! Filip! Par šo prezentāciju, kur uh, tu minēji daudzus un tā skaitā jaunus elementus. Uh, Tagad eh, vārds Leventam Altānam. Viņš ir Victim Support Europe uh, eh, izpild direktors. Jūs rīcībā 12.13 minūtes. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties eh, tiem cietušajiem un izdzīvojušajiem, kuri šodien uzstājās un runāja par šiem terora aktiem. Šis ir ļoti grūts un smags laiks, ir īpaši tad, ja jūs vadat kādu organizāciju, kas sniedz atbalstu terorisma upuriem šajās dienās. Un gribu teikt, ka varbūt tas, ko es saku, izklausās vāju nevietā, jo tad, kad mēs dzirdām, runājam cietušos vai izdzīvojušos, tad mēs redzām, ka e, šīs e, augsta līmeņa politiskās diskusijas iegūst tādu konkrētu kontekstu. Es varbūt nekavēšos ar ievadu, jo daudz jau pateicu to, ko vēlējos teikt ievadā, tikai vēlos atgādināt, ka daudz, par ko, tātad, par ko runājām, ir liela mēroga uzbrukumi, bet jāsaka, ka ir uzbrukumi atsevišķām personām, individiem, un arī viņi cieš, un arī viņiem ir vajadzības. Bet ir kaut kas fundamentāli atšķirīgs masveida uzbrukumā un šādā individuālā uzbrukumā. Un mēs redzam, ka piemēram, ir daudz cietušo, daudzi ir ārvalstnieki, um, jo tieši uzbrukumi tiek mērķēti lielas pulcēšanās vietās, uh, piemēram, uh, uzbraucot ar automašīnām, cilvēku pūlī, um, izliekot uh, spridzekļu sprākstīles, um, blīvi, cilvēku pulcēšanās vietās, tas rada hausu, komplicētas situācijas eh, šajās, teiksim, šajās vietās, eh, pēc tām eh, nonāk ļoti daudz dažādi dienesti, struktūras. Uzbrukums ir vērsts pret valsti un sabiedrību, un līdz ar to arī reakcija ir ļoti atšķirīga. Uh, bet realitāte ir tāda, ka lielāko daļu no nepieciešamajiem pasākumiem un reakciju var iepriekš jau paredzēt un izplānot. Un ir ļoti svarīgi atcerēties, ka par spīti visam tam, ko nu pat teicām, m, tas, uz ko mēs tagad aicinām, patiesībā ir bijis zināms jau vairāk nekā 20 gadus, un mēs jau šorīt no rīta no profesora dzirdējām, ka tas, uh, ko dara Spānija, viņu 20 gadu pieredze, tas, ko dara apvienotā karalista, tas, ko dara uh, ASV pēc uh, um, uzbrukuma, teroristu uzbrukuma dviņu torņiem, tas ir jau noticis daudz gadu garumā, bet mums tagad ir jāatceras, ka mūsu rīcība vai bezdarbība nedrīkst radīt tālāku kaitējumu. Un tā ir viena no lielākajām problēmām jo ir kaitējums, ko rada terora akts, bet vēl lielāku kaitējumu varētu radīt mūsu darbības pēc šī teroristu uzbrukuma. Ja. Jāatceras, ka ir ne tikai humanitārie apsvērumi, bet arī sociāli-ekonomiskie apsvērumi Un šeit ir nepieciešama pienācīga attieksme pret cietušajiem, lai mēs neradītu vēl lielāku ekonomisko zaudējumu. Mēs eh, nedrīkstam um, attaisnoties ar teroristu uzbrukumu un nesniedzot palīdzību cietušajiem. Un mums eh, ir jāc, jāskatās, kādas problēmas rada varbūt mūsu tiesu sistēma, demokrātiskā sistēma, Ņemot vērā to, ka Eiropā ir bijuši septiņi līdz astoņi terora akti, mēs eh, nevaram tagad pateikt, ka mēs to nevarējām iedomāties. Bet valsts joprojām turpina teikt, tā nav mūsu prioritāte, mūsu valstī tas nekad nenotiks. Mums nav nepieciešams plānot eh, šādus īpašos pasākums. Arī Zviedrijā, piemēram, uh, kad notika teroristu uzbrukums, mēs atkal teicām, vai brīnums, mēs to negaidījām. Mums ir eh, joprojām organizācijas, eh, kas to strādā, bet mēs redzam, ka ir eh, šie individuālie vientuļie vilki, teroristi, kas īsteno terora aktus, tie ir ekstrēmi labējie vai citi cilvēki, kām ir tādi uh, ekstrēmistiski uzskati par konkrētām lietām. Un, kā es teicu, mēs tiksim vērtēti pēc tā, kā mēs izturamies pret cietušajiem, un pēc tā tiks vērtētas Eiropas Savienības dalību valstis un to tiesu sistēmas. Un kas būtu jāmaina? Daudz no šī jau tika pateikts iepriekš, bet mums ir informācija, mums ir zināšanas, un daudzas no tām lietām Mums atbildes jau ir. Piemēram, mēs zinām, ka ļoti svarīga ir informācija. Mēs zinām, pēc kādiem principiem šī informācija ir jāsniedz. Mēs zinām, ka mums ir nepieciešama vienota mājaslapa, uh, krīzes telefons, uz kuru zvanīt, um, tāpat arī cietušo palīdzības centrs, tāpat cietušo navigācijas sistēma strādājot ar katru cietušo individuāli, ir iespējams atrisināt 95% no visām problēmām. Mēs to visu zinām. Es nedomāju, ka tagad man būtu vēlreiz tas jāatkārto. Bet, kā es teicu, mums šī informācija ir Diemžēl, pateicoties tai pieredzēji, kas ir Spānijai, ASV un citām valstīm. Ko varētu darīt Eiropas Savienība, Eiropas parlaments, Eiropadoma, Eiropas Savienības institūcijas? Un ir tāds četras jomas, kurās šīs struktūras varētu strādāt. Pirmkārt, nodrošināt to, lai uh, dalībvalstis pārņemtu labāko pieredzi. Un šeit patiesībā mēs runājam par minimālo labāko pieredzi. E, jo runājam par iekšlietām un tieslietām, mēs runājam par minimālo harmonizāciju, minimālajiem standartiem, kas ir par zemu. Jo mēs zinām, kādai ir jābūt nepieciešamai rīcībai, un tas, kas ir tagad, nav pietiekami. Kad runāju par labāko pieredzi, es domāju minimālo labāko pieredzi. Kā nodrošināt to, lai uh, tas tiktu īstenots. Kā nodrošināt, lai Eiropas Savienības rīcība politika ir uh, iedarbīga, efektīva, mērtiecīga? Tas nenozīmē piedāvāt ikreiz, kad notiek terorakts, jaunu rīcību politiku. Te ir runa par ilgtermiņu strateģisko plānošanu, jo terorisms neietekmē tikai, ne, tikai tiesu sistēmu vai finanšu sistēmu. Terorisms ietekmē ikvienu dzīves jomu, un mums attiecīgi uz to ir jārēģē. Tālāk, kā reaģēt kā Eiropas Savienībai pēc uzbrukuma? Tas nav jautājums par subsidiaritāti vai par to, ka Eiropas Savienība pārņēma dalību valstu atbildību. Uh, Tas nozīmē sniegt atbalstu šai dalību valstī pēc terora akta jo tā ir globāla problēma, un Eiropas Savienība var atbalstīt dalību valstis šajā ziņā. Tālāk, kā nodrošināt koordinētu reakciju uz teroristu uzbrukumiem, kas notiek ārpus Eiropas Savienības robežām un skar mūsu pilsoņus – jo ļoti bieži šie cilvēki ir vēl sliktākā situācijā nekā, piemēram, tas būtu Eiropas Savienībā. Tālāk esošās Eiropas Savienības likumdošanas piemērošana jo mums ir, piemēram, Eiropas Savienības pretterorismu direktīva un direktīva par cietušo tiesībām. Un jāpavaicā, kā šīs normas tiek piemērotas. Kad es saku cietušo palīdzības centrs, valdības saka, jā, labi, izveidosim to, bet kā to darīt? Un tad Eiropas Savienībai ir jādod vadošie norādījumi valdībai, kā veidot šādu struktūru, sniedzot palīdzību, apmācību, ekspertu zināšanas. Piemēram, kāpēc es varu runāt par šādiem, eh, par šādiem centriem, jo es esmu runājis ar ASV struktūrām, ar Izraels struktūrām, ar dučiem citu organizāciju pasaulē, kas ar to jau nodarbojas. Un Eiropas Savienība varētu palīdzēt šajā pieredzes apmaiņā. Tāpat ir jāpaskatās uz praktisko šo normu piemērošanu un to transponēšanu likumdošanā. Un šajā kontekstā tas ir jo grūtāk jo, ja paraugāmies uz esošo likumdošanu, tad tā ir ļoti plaša. Un, diemžēl, ir grūti pateikt, ko nozīmē korekta un pareiza piemērošana balstoties uz patreizējo ēs likumdošanu. Mums ir jāuzklausa cietušie vispirms, Jo visvieglākais veids, kā pārbaudīt, vai mēs esam rīkojušies pareizi, ir pārliecināties, vai cietušie ir saņēmuši to, kas viņiem ir vajadzīgs. Protams, ir jāņem vērā dažādu dalību valstu specifiskā situācija, bet tas nenozīmē, ka nav iespējams risinājums konkrētai situācijai. Tātad visi šie faktori ir jāņem vērā, kad mēs vērtējam likumdošanas piemērošanu praktiski un tiesiski. Un te nav runa tikai par atbalstu, bet par normu piemērošanu. Diemžēl ir dalībvalstis, kuras necenšas darīt visu, kas ir to spēkos, lai to nodrošinātu, un tad Eiropas Savienībā ir pienākums piespiest, lai esošā likumdošana tiek ieviesta. Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai ir tiesiski jāvērš pret tām dalību valstīm, kas neievieš šo likumdošanu. Un te mēs atgriežamies atpakaļ pie jautājuma, kā var pierādīt to, ka šī dalība valsts nav pareizi ieviesusi atbilstošo likumdošanu. Es uzsveru šo punktu par pareizu un korektu ieviešanu, jo tas noved pie Eiropas Savienības rīcības. Piemēram, kad runājam par specifisku likumdošanu, piemēram, direktīva par terorismu upuriem. Var teikt, ka esošā likumdošana nav pilnīga. Un kāpēc? Tādēļ, ka mēs par cietušo problēmām domājam pēdējā mirklī, un direktīvā ir tikai viens pāns par to. Tātad tur tiek runāts par konfiskāciju, par bezskaidrs naudas norēķiniem un, sab, un citām lietām, un tad pēkšņi parādās kaut kā tikai viens pants par cietušo tiesībām. Diemžēl mēs nebalstām savu darbu uz pierādījumiem un izpēti. It īpaši, ja runājam par cietušiem specifiskos apstākļos, mums ir nepieciešama pierādījumu bāze, pārliecinoties, uh, un panākot, ka tas nav tikai viens pāns direktīvā, bet ka direktīva paredz veselu pasākumu kopumu. Ja paraugamies, piemēram, uz aizdomās turēto tiesībām, tad ir pieci vai seši likumdošanas akti par aizdomās turēto tiesībām. Bet, kad runājām par terorisma upuriem, tad ir tikai daži panti, un jau tos bija grūti panākt iekļaut šajā likumdošanā. Ja paraugāmies, piemēram, uz vidas likumdošanu, transporta likumdošanu un civilu uh, tiesībām, tad ir tur visur iespējams iestrādāt arī šo aspektu, kas attiec uz terorismu upuru tiesību aizsardzību. Tālāk par koordināciju. Šeit ir dažāda līmeņa. Notiek koordinācija nacionālā līmenī, un tā ir komplicēta vide, un Eiropas Savienība noteikti var atbalstīt to, kā šie koordinācijas mehānismi tiek veidoti. Un tas nozīmē tādu protokolu veidošanu, lai vēl pirms ir noticis uzbrukums būtu protokols, kas ietver arī upuru atbalsta organizācijas, lai tās zinātu, kāda ir viņu loma, kā viņi var darboties. Un tikai viens piemērs. Piemēram, eh, šie sadarbības tīkli, kas var sniegt atbalstu, bet cietušie ārvalstnieki ir vēl sliktākā situācijā nekā cietušie, kas ir attiecīgās valsts valsts piedarīgie. Un daudz valstu valdībām ir rodas grūtības sniegt atbalstu šādām ciet personām, kas ir cietušas trešo valstu teritorijā. Eiropa, piemēram, ir izstrādā, izveidojusi savu uh, atbalsta tīklu, identificējot cietušos terorisma aktos, un mēs nodrošinām, lai viņi saņemtu atbalstu savā dzimtenē, atgriežoties pēc teroristu uzbrukuma. Piemēram, uh, ja jūs esat lietuvietis, kurš e, cietis terora aktā un atgrie, ārvalstīs un atgriežties e, savā dzimtenē pēc tam, tad jūs visticamāk nesņemsiet vajadzīgo palīdzību. Tādēļ ir svarīgi uh, veidot šādu vienas pieturas aģentūru, lai kā nebūtu, ir nepieciešams labāk saskaņot rīcības ar dažādām e struktūrām, uh, institūcijām un institūciju iekšienē, vai mēs runājam par iekšlietām, vai izglītību, vai veselības aprūpi, vai krīzes centriem. Un mums ir jāskatās, teiksim, kāda ir šī cietušā vieta vai loma. Uh, Piemēram, kad notiek mācības, tad tiek piesaistīta policija, sarkanais uh, krusts, ugunsdzēsēji glābēji un viss, bet netiek testēts uh, piemēram, kā iesaistīt NVO vai, piemēram, Eiropas ārējās darbības dienests, uh, kā piesaistīt konsulātus ārvalstīs, lai koordinātu reaģētu uz terora, uzbru, teroristu uzbrukumiem kā palīdzēt Eiropas Savienības pilsoņiem ārvalstīs. Patreiz par to netiek runāts, bet katrā ziņā tam par to ir jārunā. Un visbeidzot, starp starptautiskie, starptautiskās organizācijas. Un jāsaka, ka starptautiskajā arēnā mums ir pienākums eh, gan uzklausīt trešās valstis, gan arī sniegt tām atbalstu. Un sniegt palīdzību šīm trešajām valstīm pēc terora aktiem. Un šeit Eiropas Savienība varētu uzņemties šo globālā līderu lomu, piemēram, strādājot ANO līmenī, jo mums ir globālā pretterorisma stratēģija, kas tiek pārskatīta, bet tajā nav runāts par cietušajiem. Bet mēs runājām uh, par pretterorismu stratēģiju izturības pārbaudi. Šī stratēģija nedarbosies, ja tajā netiks ņemti vērā cietušie. Eiropas Savienībai kopā ar dalību valstīm ir jāierosina grozījuma papildinājumi, lai šajā globālajā stratēģijā cietušie netiktu piemirsti. Paldies! Merci! Uh... Paldies Levenam Altānam par uh, šo prezentāciju. Jūs uh, aicinājāt iesaistīt arī cietušos upurus, un arī to mēs šeit uh, centāmies darīt, līdz ar to esam uz viena viņa garuma. Tagad vārds Elizabetei Pelsē, viņa ir uh, starp ministrs ministriju um, atbildīgā persona tieslietu ministrijā un viņas uzdevums ir uh, rūpēties par atbalstu sniegšanu cietušajiem. <clears throat> Jā, nu, ir grūts uzdevums raudzīties uz to, lai tiktu ievērots uzstāšanās laiks. Paldies, priekšsēdājs kundze, un paldies par ielaugumu, lai ierastos un runātu par franču pieredzi koordinācijas jomā. Un paldies par visām tām liecībām, kuras varējām šodien uzklausīt. Tās visas saista kopējie punkti un arī nepieciešamība mums padomāt par koordināciju Eiropas līmenī. Kā jau jūs teicāt, starp ministriju grupa palīdzība upuriem tika izveidota 2017. gada augustā. Francijā tika pieņēmts lēmums veidot šo uh, struktūru. Ļoti skaidra grība bija koordinēt visu dienestu darbību, lai palīdzētu uh, pēc iespējas efektīvāk upuriem. Precizēšu, ka Mēs rūpējamies ne tikai par terorismu aktu upuriem, bet arī dabas katastrofu un uh, kolektīvo uh, nelaimes gadījumu, dažādu citu nelaimes gadījumu uh, upuriem un tā tālāk. Tātad tas ir tas, ko piedzīvojām Francijā. Terorisma upuriem ir uh, tiesības uz īpašu uzmanību. Ir uh, divi galvenie uzdevumi, valsts palīdzības koordinēšana un upur palīdzības pasākumu. Tas, ko m, mm, gribu jums parādīt, ir tas, ka koordinācija ir uh, attiecināta uz visām, visiem tiem pasākumiem, kas ir uh, upuriem uh, pievērsti gan krīzes laikā, gan ilgtermiņā. Parādīšu jums, ka ir tādi projekti, kas uh, ataino koordinācijas nepieciešamību. Tas skar visus pakalpojumus un gribu pēc tam arī parādīt, kā šī koordinācija, man liekas, varētu būt šajā nākotnes centrā, par kur runājam jau no paša rīta iesaistīta dažādās jomās. Pirmais, mana komanda ataino šo starp ministriju raksturu, jo iekšlietu, tieslietu, ārlietu un finanšu ministrijas pārstāvs strādā šajā grupā. Katrā ministrijā ir uh, nepieciešams viens uh, referents, kas nodarbojas tikai ar šiem uh, upuru jautājumiem, un uh, arī uzreiz ministrs var uh, praktiski spērt soļus. Starp ministriju koordinācijai ir jānotiek uh, krīzes laikā un laikā, kad ilgtermiņā tiek sniegt palīdzību upuriem. Runājot par starpministriju koordināciju, tad uh, jāsaka, ka tieši par šiem uh, koordinācijas pasākumiem, koordinācija ar upuru uh, asociācijām un arī citiem uh, aktieriem mēs strādājam īpaši aktīvi. Runājot par starpministriju koordinācijas grupu, jāsaka, ka iekšlietu ministrs pārskatīja starpministriju sadarbības uh, noteikumu grupu, instrukciju grupu un dokumentus, kas ir domāti, lai noteiktu palīdzību upuriem. Tātad uh, upurs uh, brīdī, kad uh, notiek, uh, dienā, kad notiek uh, atentāts, uh, tad sāka aktīvi strādoties uh, ministrijas, uh, organizācijas, uh, ārlietu ministrija, ja uh, upuri ir ārvalstīs. Visas šīs organizācijas sāk darboties krīzes laikā, tajā pašā brīdī, lai palīdzētu upuriem, lai, piemēram, arī sniegt palīdzību un repatriāciju. Tāpat arī uh, ideja par uh, tuvumu. Mēs zinām, ka Barcelonā bija uh, uzbrukums 32 franču upuru, uh, kopumā visu upuru uh, kopējā skaito. Pēc uh, atentāta notikuma uz Barcelonu devās atbalsta grupa, ko veidoja dažādu upuru atbalsta grupu pārstāvi un ministriju pārstāvi, kā arī kompensācija fonda pārstāvi, kas uzreiz varēja sniegt atbalstu upuriem uz vietas. Un arī, protams, ārlietu ministrijas konsulāts, vēstniecība bija klāta Un tāpat arī ārsti, kas no dažādām vietām Francijā devās uz turienu, lai šo pārstāvju vietā būtu cilvēki, kas runāja spāņu valodā, lai varētu palīdzēt kontaktiem, veidot kontaktus. Koordinācija krīzes laikā ir ļoti nozīmīga, bet tāpat arī koordinēt darbu ilgtermiņā palīdzot viktē uh, eh, upuriem ir um, ehm, nozīmīga. Un šeit Francijas uh, pieredze 2-3 gadu garumā ir uh, ļoti nozīmīga. Francoāze, uh, jūs uh, tikko uh, teicāt, ka no vienas puses ir nepieciešama nacionālā koordinācija, bet arī koordinācija, kas būtu pieejama netālu visos Francijas departamentos, kas nozīmē, ka tur, kur uh, upuri dzīvo, piemērs Nica daudzi uh, upuri, kas tieši tur arī uh, dzīvo. Kopš atentāta bija astoņas komitejas, kas vieno, uh, vienojās, lai palīdzētu visiem upuriem. Un visi tie, kas var sākt strādāt vienā vai citā brīdī, sniedzot palīdzību vai nu sociālā palīdzības jomā, vai sociālā. Uh, Uh, mājokļu jomā, vai tie, kas palīdz kompensāciju jomā, vai uh, juridiskā palīdzība. Visi vienojas, uh, sēžot pie viena galva, la, galda, lai palīdzētu vai prefektūras vai a, a, prokuratūras a, darbā. Un šeit, ja nav iespējas, lai visi a, aktieri m, mm, apvienotos, tad šī palīdzība nav tik, efekti, a, ne, nav tik efektīva. Tā tad grib un no, uh, gribu jums uh, iezīmēt tās jomas, kurās tagad liek uh, strādāts Francijā, lai šo koordināciju veidot labāk un veidot. Viens no pirmajiem projektiem ir šis slavenais uh, resursu un pretestības uh, centrs. Varbūt rīt jūs uh, diskutēsiet par to. To izveidosim 2018. gada rudenī. Francoza Rudecka to veido un uh, aktīvi strādā. Tas ir tagad nozīmīgs jautājums Francijai un iesaista dažādu ministriju darbu. Veselības aizsardzības ministrija pirmkārt pētniecības, tieslietu un finanšu ministrijas. Šis resursu un pretestības centrs, tā mērķis būs apvienot visu pētniecību, kas ir par posttraumatiskā stresa uh, pētījumiem zināms, kas ir pēc Parīzes un Nicas uzbrukumiem veidots, lai arī sasaistītu to ar starptautisko pieredzi, proti, lai citi upuri un citās Eiropas Savienībās, Savienības valstīs vienoto pieredzi izmantotu. Tas tiks izmantots, lai izglītotu uh, palīdzības komandas Francijā par posttraumatisko stresu un izstrādātu ieteikumus ārstējot upurus. Šis starpministrija projekts ir ļoti nozīmīgs. Arī asociācijām ir savs vārds sakāms. Francās Rodecka to veido un šī ideja to izteica atentāta kāda no uh, upuriem un viņi zina, par ko runā. Nākamais projekts. Atgriezīšos a, pie tā, a, tas tie ir upurtra pārobežu a, kontekstā cietoši. Šis projekts ir divus gadus ilgs ar mērķi, lai apvienotu visas sistēmas apzinātu upurus atentātu laikā ir iespējama informācijas uh, sistēmas slimnīcās, uh, upuri, kas ir slimnīcās, upuri, kas iesniedz sūdzības ārlietu uh, ministrija, uh, upuri, kas uh, tiek apvienoti, ja uh, cieši no uh, teroriskām rīcībām ārvalstīs, bet starp šīm atšķirīgajām sistēmām nav saiknes, sasaiknes. Un, uh, Divu gadu laikā tagad eh, šies, šies datubāzes tiks eh, sasaistītas ar mērķi apmainīties ar informāciju ar citām dalībvalstīm un izmantot šo informāciju. Nākamais lielais darba lokus ir profesionālā pārorientācija, atgriešana pie darba. Tas nav projekts, ko uh, tikai viena ministrija varētu īstenot. Ir nepieciešams, lai asociācijas tajā piedalītos, lai darba tieslietu, iekšlietu ministrijas pārstāva būtu klāt. Mēs esam parakstījuši specifisku dokumentu ar darba aģentūru, lai visi uh, terorisma upuri varētu baudīt speciālu attieksmi atgriežoties darba tirgu. Katrā aģentūrā, katrā depere, uh, departamentā būs kāds cilvēks, kas ir izglītots, lai uzklausītu upurus un ar viņiem strādātu. Un um, noslēgumā teikšu, ka šodien laikā esam runājuši par ļoti nozīmīgu aspekti, proti at, uh, atmiņa. Francijas prezidents Emmanuels uh, Makrons izteica iniciatīvu, ka memoriāls tiktu veidots, kurā tiktu apvienotas visas disciplīnas. Daudz kas ir runāts par uh, uh, upurliecībām par šo upurliecību apzināšanu un tālāk vadīšanu. Tātad izglītības uh, ministrija un arī citas, lai piemēram nu, filozofijas un vai arī citās darba grāmatās, kāds ir uh, bijis uh, terorisma upuru pieredzes uh, stāsts Eiropas Savienībā un visās valstīs. Man liekas, ka esmu jau pārkāpus man runas laiku, bet gribētu arī visus šos piemērus uh, pieminēt un uh, teikt, ka nāk nākotnē veidotajā koordinācijas centrā, kas uh, būs Eiropas līmenī veidots, ir tādas atsevišķas lietas, kas man liekas ļoti nozīmīgas. Šī centra princips tam būtu jābalstās uz solidaritātes uh, princips starp dalībvalstīm. Tas ir tiešām pamat jautājums. Mēs runājam par drošības, tiesiskumu, brīvības telpu. Uh, un upuriem jāpievieno solidaritātes princips. Es 9. martā runāju par to, ka tāds princips vai brālīguma princips vai šis vārds varētu izmantot, jo tas, kas savieno visus upurus, kas cietuši no terorismu gan Eiropas Savienībā, gan citur, ir šī vēlme izjust solidaritāti un humanismu, kas ir nepieciešams. Uh, Tas ir nepieciešams. Un solidaritāte nav pret subsidiaritāti. Nē, gluži pretēji. Solidaritāte uh, ir, uh, ir balstās no savas ziņas. Katrai valstī ir sava atbildības daļa arī uh, strādāt tā, kā uh, ir nepieciešams, lai varētu pārvarēt atentātu situācijas. Un vēl viens ļoti nozīmīgs jautājums ir transversalitāte. Tas, kas būtu bīstami, ir šādu koordinācijas centru veidot, kas nedomā ne par ko citu, kā tikai par iekšlietu un tiesiskumu jautājumiem. Tam ir jāietver citas dimensijas. Ļoti būtiskas, piemēram, ārlietas, ārlietu politika, es valstīs, attiecības ar trešajām valstīm, arī par to tiek runāts, un tāpat arī ekonomiskie aspekti aspekti, kas dažkārt ir saistīti ar veselības aizsardzību, kas ir ļoti nozīmīgi. Nu, kādēļ šie fondi uh, nevarētu sastrādāties ar Eiropas uh, Savienības institūcijām? Uh, iesaistot dažādos Eiropas komisārus, eh, lai risinātu upuru eh, jautājumus. Un tas ir daudzkārt plašāks jautājums nekā tikai par tiesiskumu un taisnīgumu. Un bez tam, eh, veidot šo centru, jāpārdomā par koordināciju atentāta pārvarēšanas fāzē ar konkrētiem elementiem informācijas apmaiņu. Mēs, piemēram, Francijā Nicas atentāta laikā bija 700 ārzemju upuri nu, ar 52 52 dažādu nacionālitāšu cilvēku. Un kompensācijas bija ļoti devīgas, um, neatkarīgi no tā, kādas nacionālitātes upuri bija. Mēs nezinām, kas ir uh, noticis ar dažiem upuriem, kas ir devušies uz viņu valstīm, un šodien šī informācijas uh, aprite ir pašos aizsākumos. Nu, praktiski tādas nav saskārāmies ar problēmām, kad franču upuri, kas uh, cieta Barcelonā, atgriezās, uh, lai uzzinātu, vai viņi ir saņēmuši uh, kompensāciju Francijā un vajadzētu viņiem vēl uh, sniegt kompensāciju vai papildināt to, jo informācijas apmaiņa bija sarežģīta. Nu, protams, visu datu aizsardzības noteikumi, tos jāievēro, bet mums jāpadomā par dažādiem soļiem, ļoti konkrētiem soļiem, par atentātiem, kā mēs rīkojamies, un mēs zinām, ka ārvalstīs ir a, mūsu pilsoņu upuri un arī ārzemnieki, a, o, kas ir kļuvuši upuri mūsu valstīs. Man liekas, ka jārīkojas un jāpārdomā, nu nedaudz arī tā kā krimināla lietās jābūt tādiem a, mehānismiem, kas atļauj apusēji atzīšanu un certificēšanu, kas atļautu mums apmainīties ar formulāriem un eh, dažādiem dokumentiem mūsu eh, valstīs redzu, ka Julians Kings komisārs ierodas. Negribu eh, kavēt laiku, bet izmantošu viņa ierašanos, lai atsauktos uz to, ko viņš teica 29. janvārī. Un mēs vairāk kārt esam atsaukušies uz to Francijā. Teroristi cenšas mūs sadalīt. Mūsu veids, kā tam pretosim, ir mūsu vienotība koordinācijas centrs, kādu mēs varētu iedomāties, lai varētu rūpēties par uh, upuriem visu uh, laiku, visā viņu ceļā. Mēs varēsim uh, parādīt mūsu vienotību un arī uh, sniegt viņiem to atzinību, kāda nepieciešama. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies Elizabetei Pelsei! par uh, izcilo prezentāciju. Viņa ļoti konkrēti uh, pastāstīja par to, kāda ir reakcija teroristu uzbrukuma gadījumā. Un es domāju, ka arī varbūt mūsu panē dalībnieki varētu jums uzdot konkrētus jautājumus. Es varbūt arī uh, tā vēl sarežģīju savu uzdevumu, bet nu, mūsu uzdevums ir uh, uzklausīt informāciju. Nākamais runātāja ir Hedera Kārtvaita, kurā pastāstīs par situāciju otru pusi Atlantijas okeānam. Un uh, sveicam mūsu vidū Džulianu Kingu, kurš jau tika citēts un jau ir iegājis vēsturē. Tagad vārds kārtvētas kundzei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! pēdējā runātāja šajā panelī, un es vēlos pateikties Eiropas parlamenta īpašajai pretterorismu komitejai par uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā, kur tiek runāts par terorisma upuru tiesību aizsardzību Eiropas Savienībā. Es esmu no ASV Tieslietu departamentu, kur esmu ārvalstīs cietušo terora upuru likumīgo tiesību nodrošināšanas biroja direktori. Pēdējos uh, gados uh, teroristu uzbrukumu Eiropas Savienībā ir um, par upuriem padarījuši ne tikai Eiropas Savienības pilsoņus, bet arī citu valstu pilsoņus. Amerikāņi ir cietuši uh, teroristu uzbrukumos Eiropā, ieskaitot arī uh, uzbruk, uh, teroristu uzbrukumu Briselē 22. martā 2016. gadā, kur četri Amerikas valsts piedrīgie gāja bojā un daudz tika uh, ievainoti. Uh, mēs augstu vērtējam Eiropas Savienības dalībvalstu un nevalstisko organizāciju iesaistīšanos palīdzības sniegš sniegšanā cietušajiem. Es tiku uzaicināta, lai uh, aprakstītu programmu, kas darbojas ASV, uh, sniedzot atbalstu teroristu uzbrukumos cietušajiem. Jebkuros apstākļos mīļoto un tuvo uh, nāve uh, vai mm, ievainošana šādos uzbrukumos ir grūti panesama, bet ir daudz apstākļi, ko cietušie un viņu tuvinieki nespēja kontrolēt. Piemēram, ārvalstīs atrodoties šie cilvēki nepazīst vietējo tiesu sistēmu, nezina valodu. ASV valdības reakcija uz. Uh, mm, savu valsts piedarīgo um, ciešanu e, šajos e, teroristu uzbrukumos e, prasa koordinētu reakciju. Parasti pirmie, kas reaģē uz teroristu uzbrukumiem ārpus ASV, kuros ir cietuši ASV valsts piedarīgie, ir um, valsts departaments un FIB. Uh, mans uh, birojs uh, sniedz uh, palīdzību um, ārvalstīs uh, cietušajiem ASV pilsoņiem. Un uh, mēs arī palīdzām sniegt atbalstu, ja gadījumā notiek tiesvedība ASV. Mūsu biroja misija ir sniegt atbalstu ASV um, pilsoņiem, kur ir kļuvuši par teroristu uzbrukumu upuriem. Mūsu uh, birojā ir advokāti un profesionāļi, kam ir uh, nozieguma upuru tiesībās liela pieredze, kā arī pretterorismu jautājumos liela pieredze. Mēs uh, palīdzām cietušajiem un ģimenēm saprast uh, ārvalstu tiesu sistēmu. Mūsu biroja sniedz arī uh, atbalstu nosakot eh, šos ārvalstīs notikušos terora aktus un gadījumus, kad ir iespējams eh, sniegt finansiālo palīdzību. Mēs sniedzam cietušajiem informāciju par ārvalstīs darbojošo sistēmu, darot to pa telefonu, e-pastu, kā arī mājaslapās, kurām var piekļūt ar paroli. Un Mm, ja notiek tiesvedība ārvalstu tiesās, tad mēs sniedzam nepieciešamo finansiālo atbalstu un arī pavadām cietušos kopā ar viņiem dodamies uh, uz ārvalstīm, lai piedalītos tiesas sēdēs. Un uh, mēs arī um, nodrošinām to, ka cietušie tiek uzklausīti ārvalstu tiesvedībās. Uh, mums ir īpaša programma, lai sniegtu finansiālo atbalstu cietušajiem. Un eh, šajā attēlā jūs īsumā redzat aprakstīt šo programmu. Šī programma ir domāta tikai teroristu uzbrukumiem, kas notikuši ārvalstīs. Mums ir atsevišķa programma ASV eh, notikušajiem terora aktiem, tātad eh, cietušajiem šādos terora aktos. Ir um, šāda starptautiskā terorisma upuru izdevumu sekšanas programma ITVERP Mēs arī uzturām ar paroli aizsargātas mājaslapas, kas sniedz informāciju cietušajiem par pieejamo palīdzību, par ārvalstu tiesu sistēmu, likumdošanu, kā arī uh, kriminālu vajāšanu un tiesas sēdēm. Uh, šīm uh, mājaslapām var piekļūt ar uh, īpašu paroli, un šo informāciju mēs nosūtam nepastarpināti cietušajiem. Mūsu birojas nodrošina to, ka cietušie tiek uzklausīti tiesvedības procesā. Mēs palīdzam ASV pilsoņiem sagatavot slēdzienu par ietekmi uz cietušo, kas ir process, ko ASV izmanto, lai cietušie varētu informēt tiesu par to, kā noziegums ir ietekmējis viņu. Parasti šis slēdziens par ietekmi uz cietušo tiek sniegts pēc. Uh, atz, pēc personas atzīšanas par vainīgu un soda mēru noteikšanas fāzē. Tas veicina līdzsvarotu soda mēru noteikšanu. Tāpat tādējādi e, tiek izklāstīts likuma pārkāpējiem par noziegumu humanitāro cenu, ja tā varētu teikt. Tāpat tas ļauj cietušajiem atgūt pašcieņu un arī veicina publisko atbalstu. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība veido koordinācijas centru, lai palīdzētu terorismu upuriem Eiropas Savienības dalībvalstīs, un es gribētu ieteikt dažus resursus, ko esam izstrādājuši ASV, kas varētu arī jums palīdzēt, veidojot šo centru. Yeah. Vairāk gadu garumā um, pēc uh, terora akta um, ASV daži eh, no ASV mm, tieslietu mm, departamenta ir saņemši tiešu atbalstu, bet mēs esam labāk sagatavoti nākotnē atbalstīt eh, cietušos terora aktos, un mums ir izstrādāts masu vardarbības eh, pasākumu instrumentu kopums, ja tā varētu teikt Mm, un to ir izstrādājis nozieguma upura aizsardzības birojs. To var izmantot privātas personas un NVO. Eh, Šīs pasākuma kopums ir izstrādāts, lai palīdzētu organizācijām efektīvi eh, reaģēt uz cietušo vajadzībām. Un šeit jūs redzat, eh, kā izskatās šī pirmā lapa. Un šis pasākumu kopums papildina esošos uh, Uh, ārkārtas situāciju reakcijas plānus. Uh, šajā kopumā ir arī uh, nodaļa par partnerību un plānošanu, lai labāk piesaistītu resursus un izstrādātu protokolus um, cietušo uh, atbalstīšanai. Tālāk ir arī sadaļa par reakciju uz notikušo un atjaunošanu. Tālāk ir arī uh, kontrols saraksts, kur ir piemēri, um, terminu skaidrojums, kā arī cietušo palīdzības resursu uzskaitījums. Mm, tātad mēs arī aprakstām to, kā plānot uh, uz priekšu, lai varētu ātri reaģēt uh, pēc uh, negadījuma. Un visbeidzot vēlos pastāstīt uh, par mūsu jauno Nacionālo masu vardarbības upuru resursu centru. Šis resursu centrs novērtēs, kādas ir masu vardarbības upuru un iekšzemes uh, terorisma upuru vajadzības. Mēs sniedzam apmācību, tehnisko palādzību, e, identificējot labāko pieredzi un nodrošinot ekspertu piesaistīšanu šajā jomā. Šis resursu centrs palīdzēs tieslietu departamentām e, sagatavot reakciju uz incidentiem. Tur ir apkopot labākā pieredze no iepriekšējiem negadījumiem, tiek izstrādāts process, lai noteikti, kurā brīdī tiek piesaistīti eksperti, lai palīdzētu vietējai sabiedrībai, lai novērtētu izstrādātu un sniegtu specializētu apmācību aģentūrām, kā pat arī, lai sniegtu aprūpi, kas balstīta uz pierādījumiem. Mēs noteikti veicināsim tālāk uh, šo pasākumu mm, izmantošanu, izmantosim arī tā saucamo telemedicīnisko palīdzību vai medicīnisko palīdzību no attāluma un vispēcot izstrādāsim arī īpašu aplikāciju telefonos. Un es jau nonāku pie savas uzstāšanās noslēguma sakrunātāja. In conclusion, one of the most valuable resources that we have Uh, viens no resursiem, kas ir mūsu rīcībā, ko izmantojam, lai palīdzētu ASV pilsoņiem, kas cietuši terora aktos ārvalstīs, ir um, valdības un nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Un uh, mēs esam strādājuši kopā ar uh, Filipu Vanšteinkists kungu un arī citiem um, specialistiem no Eiropas Savienības. Um, Es ļoti ceru, ka Eiropas koordinācijas centrs uh, uh, pa, palīdzēs mums sniegt uh, labāku atbalstu un pakalpojumus terorismu upuriem. Paldies! Merci beaucoup, madame. Paldies, Kārtraits kundze, par jūsu prezentāciju. Un tagad uzsāksim debates mūsu e, rīcībā ir e, zināms laiks jautājumiem un atbildēm, vai kāds vēlas uzstāties. Alo, Monika. Ol... Monika Holmajera. Nu, es jau katreiz uzstājos, nu, gandrīz uh, grūti runāt, bet, nu, jūs uh, runājāt. Uh, Pelses kundze par subsidaritātes atbildību. Es eh, tiešām tam piekrītu. Piemēram, redzu Vācijā problēmas, eh, kādas ir ar subsidaritātes problēmu, ja ir 16 federālās valsts un 16 dažādas atbildības subsidaritāte tiešām nu, nav joka lieta. Līdz ar to Eiropas Savienības loma būtu tāda, ka minimālai standarti tiek noteikti, kas tiešām minimālai standarti būtu, un man liekas, ka vai daudzās valstīs mēs esam vēl zem minimālajiem standartiem, un īpaši, ja mēs runājam par to, ka upuriem kompensācijas jautājumos un konkrētas palīdzības jautājumos laikā tieši pēc uh, atentāta un arī uh, ilgākā termiņā, ja atentāts jau ilgāk ir noticis un cilvēki daudz ko ir aizbilduši. Un tad uh, dzīve mainās cilvēkiem, kas uh, ir smagi uh, ievainots bijis, zaudējis ģimenes locekli, ir uh, zaudējis kādu ķermeņu daļu roku kāju. Uh, Un ir jābūt palīdzībai, palīdzībai saprātīgā līmenī. Un mums vajadzētu pārliecināt dalību valstis tiešām, ka šie minimālie standarti tiek izveidoti un ka notiek uh, koordinācija savā starpā. Nu, nav katram jāveido viss no jauna, ir dā, uh, plaša pieredze, mēs par to jau dzirdējām. Un pieredze uh, ir arī jau ilgāku laiku, nu, ne viss ir pilnīgi jauns vajadzīgs. Un tādēļ tiešām lūgtu, lai dalību valstis. Uh, arī mums šeit parlamentā un komisijā palīdz nevis visu tikai no subsidiaritātes principa veidot un daudz ko iznīcināt, bet gan padomāt, kas katrā dalība valstī būtu jāpadara. Uh, Es pierunāju apdrošināšanas jautājumu, jo es zinu par dažiem apdrošināšanas jautājumiem, un upuriem tas ir drausmīgi. Nu, kā lai saka, viņu dzīve tiek novērtēta, jo labāk viņiem iet, jo vairāk viņu dzīve ir vērta šīm apdrošināšanai. Tātad šie ap, aprēķināšanas mobili, viņas ir ļoti grūti sagramot upuriem. Tādā veidā, kā tas vispār tiek veidots, nu, tas nav arī nemaz jauki. Tātad sadarbībā ar dalību valstīm arī mūsu ziņojuma kontekstā mums vajadzētu nonākt pie tādas skaidras rīcības modeļa, kas likt mums 3-4 gadu laikā nenonākt pie situācijas, ka upurs no Beļģijas runā par to, kā upurs šodien runāja no Beļģijas, jo man liekas kauns Eiropas Savienībā, ka tas tā notiek. Un jāsaka, jā, nu man dzīve ir mainījusies, ir bija slikti un šausmīgi, bet es uh, varēju sākt, man dzīve var, bija atbalstīts. Un vienā punktā dažkārt amerikāņi ir tālāk nekā mēs virzījušies, uh, kas nozīmē, ka tas ir tāds, nu, tāds kopējs fondu izmantošanas uh, veids. Redzot to, kā ASV ir kompensāciju veidot un dat ļoti apkopoti. Tur amerikāņi ir mums priekšā un mūsu kompensācijas tiešām nav tik labas kā ASV. Merci. Paldies. Nu, patiesībā jautājumu nebija, bet uh, Pelsēs kundze Jā, es jūs pilnībā atbalstu un gribu teikt, ka Francija pagājuši nedēļ uh, organizēja un uh, šajā sanāksmē piedalījās arī Milkē kundze. Uh, notika des, vairāk nekā desmit Eiropas valstu tikšanās, apspriežot kopīgus principus kompensāciju sniegšanai un tos varētu pārņemt arī koordinācijas centrs. Un šeit ļoti vienkārši elementi ir iekļaut. Teiksim, varētu būt tāds kā saraksts vai telefona grāmata ar visām šīm iestādēm, kas ir iesaistītas kompensāciju uh, nodrošināšanā, lai tās varētu savstarpēji sazināties un sazvanīties. Tālāk uh, otrs punkts ir nodrošināt visās valstīs pamat izmantotu taisnīgu kompensāciju sistēmu vai nu no ar pūļu finansējumu vai ar citu uh, finansējumu nodrošinātu. Uh, tālāk šie, tādi kriteriji kā pilsonība, teritorialitāte ir svarīgi. Vai šodien Eiropas Savienībā uh, Eiropas pilsoni, uh, pilsoni viņiem saņā, piešķir kompensāciju tādu pašu, kā uh, savas valsts pilsonim, bet, nu, tam būtu jā, tai būtu jābūt vismaz minimālai prasībai. Uh, 27, 28 dalību valstīs mums ir jābūt vienotiem un jāpiemēro vismaz šis kritērijs. Bet es jūs pilnībā atbalstu. Paldies, liels paldies par Eh, šiem eh, ieteikumiem. Vārds eh, tagad Maitē, kura vēlas uzdot jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos atbalstīt Monikas Holmajers teikto un piekrītu Pelsēs kundzes teiktajam. Jā, Eiropas Savienībai ir jāstrādā pie uh, kompensāciju jautājumu, apdrošināšanas jautājumiem attiecībā uz terorismu upuriem. Es arī gribētu norādīt, ka mēs uh, uzskatām, ka mums šis darbs ir nepieciešams, lai nodrošinātu reālu direktīvas īstenošanu par uh, kompensācijas nodrošināšanu cietušajiem. Un tas ir ļoti svarīgi arī sabiedrībai, jo uh, šie cietušie arī var būt uh, noteikts spēks sabiedrībā. Viņiem ir skaidrs skats uz lietām, un uh, šie cilvēki varētu būt arī sabiedrībā kā simbols. Un mēs vēlamies sagatavot rekomendācijas un e, mēs gribām norādīt, ka varētu darīt vēl vairāk, lai aizsargātu e, cietušos arī ārpus Eiropas Savienības. Ir parakstīti atbilstoši protokoli, un es domāju, ka Eiropas Savienība varētu sniegt atbalstu, lai uzlabotu šo protokolu darbību. Un, uh, mēs arī rēķināmies ar komisāra Kinga un Eiropas komisijas atbalstu šai jomā. Ir, protams, arī subsidiaritātes princips, bet eh, šajā jomā īpaši svarīgi būtu rīkoties Eiropas līmenī, tāpat nodrošināt tieslietu jomā un uh, sadarbību un policijas sadarbību. Paldies, uh, kolēģi! Un noslēgumā vārds Terezai Himenes Becerel. Un pēc tam Helga Stīvens teiks noslēgumu vārdus, un mēs uzklausīsim komisāru sēru Julianu Kingu. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos teikties visiem šīs dienas runātājiem. Manuprāt, viņu komentāri bija ļoti konstruktīvi, praktiski. Es daudz ko arī pierakstīju no eh, tā, ko dzirdējām, tā skaitā par to, kas tiek darīts Francijā. Es eh, pazīstu Altānu kungu, un arī mēs dzirdējām ļoti daudz ko praktisku un liederīgu šajā diskusijā. Man īpaši uh, ietekmēja tas, ko mēs dzirdējām noslēgumā. Daudz dzirdējām par taisnīgumu un tiesiskumu. Tas ir būtiski. Bet daudz no runātājiem teica, ka šīm jautājumām ir horizontāls raksturs. To arī eh, teica Francijas tieslietu ministrijas pārstāve, runājot par sadarbību, lai palīdzētu cietušajiem atrast darbu, sniegt ekonomisku atbalstu un palīdzēt arī attiecībās ar tieslietu sistēmu. Bet es gribēju jautāt par uh, Uh, piedalīšanos tiesas procesā, ja palūkojamies uz pašreizējo direktīvas tekstu. Uh, šis punkts ir iekļauts. Uh, tur ir runa par cietušā loma krimināla procesā, bet es gribētu zināt, kāda ir situācija Francijā attiecībā uz Barcelonas terora aktu upuriem vai uh, uh, cietušie uh, Barcelonas terora aktā tiks pakļaut kādai īpašai uh, tiesiskai procedūrai Francijā un kāds atbalsts tiks sniegt, sniegts krimināla procesā, kas notiek at, a, uh, dažādās a, uh, valstīs. Paldies, jums ir paveicies. Es esmu 30 gadus strādājusi tieslietu sistēmā. Es ļoti labi pārzinu kriminālu procesu. Ja notiek Francijā terorakts vai arī tas ir noticis kaut kur ārzemēs, tad tiek uzsākta uh, krimināla izmeklēšana uh, Francijā. Tā ir tāda kā spoguļa uh, izmeklēšana, tā tas ir 97% gadījumu. Kādēļ? Tāpēc, ka ja cietušie ir Francijas pilsoņi, kā tas ir uh, Uh, Barcelonas terorakta gadījumā var uh, saņemt uh, uh advokāta palīdzību Francijā. Viņam ir piekļuvuši ties, ties, uh, lietas materiāliem. Viņi arī var būt civili prasītāji. Un, un arī mēs sagatavojam pieprasījumu par uh, tiesisko palīdzību, un tātad Francijas tiesneši var lūgt saviem kolēģiem Spānijā uh, sniegt informāciju par noteiktiem jautājumiem, ko var iekļaut lietā Francijā, lai cietušie varētu iepazīties ar šo informāciju. Tāpat jūs zinat, ka ir saikne starp terora aktu, kas tika pastrādāts Spānijā, bet atsevišķi uh, aizdomās turētie ir aizturēti Francijā, un līdz ar to tiek veidota kopīga izmeklēšanas grupa. Tāpat ir citas iespējas atbalstīt cietušos, piemēram, ja Francija Vācijas pilsoņiem ir jādodas uz Spāniju uz tiesas process, tad mēs varam sekt viņiem transporta izdevumus, arī izdevums, kas saistīti ar dalību tiesas procesā Spānijā, un arī tāpat uh, uh, Francijas pilsoņiem, kas dodas uz tiesas procesu Londonā, kur tiek izskatīti arī kāda lieta. Un tāpat arī mēs domājam par psiholoģiskiem aspektiem. Asociācijas, kas palīdz cietušajiem, var doties arī uz šo tiesas procesu un palīdzēt cietušajām psiholoģiski. Tā kā cietušie saņem atbalstu krimināla procesa uh, ietvaros, bet, protams, vienmēr ir iespējas vēl uzlabot uh, mūsu veiktos pasākumus, varam uzlabot atbalstu Francijas pilsoņiem, kas ir cietuši teroraktos ārzemēs. Un mēs strādājam pie šiem jautājumiem arī kopā ar ārlietu ministriju. Paldies par uh, šiem paskaidrojumiem un precizējumiem. Mēs esam uh, nu, izsmēluši ne jau nu mūsu viesu iespējas uzstāties, bet e, jautājumus, kas ir apspriežami, un tagad noslēguma vārdus teiks Helga Stīvensa. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Es cenšos eh, rezumēt eh, to ar tādiem atsevišķiem ievilkumiem vai punktiem. Tātad Eiropas parlamenta priekšsētājs Antonio Tajānī uzsvēra, ka mums ir eh, likumisks un morāls pienākums attiecībā pret terorisma upuriem. Viņiem ir nepieciešams, lai viņu situācija leģitīmi tiktu atzīta, bet viņiem ir nepieciešams arī saglabāt cieņu pret viņu privāto dzīvi, savu cilvēcisko cieņu. Terorisma upuru uh, traumas ir savādākas nekā citiem cietušajiem, jo uh, bez viņiem cietušie ir arī viņu ģimenes locekļi, un terorisma upuri bieži zaudē uzticību un drošību sabiedrībā kopumā kopumā, un noteikti ir jāizvairās no sekundāras šo cilvēku viktimizācijas ar neiejūtīgu policijas rīcību, noziedznieku nesodāmību, kā arī uh, ar pārāk garām un sarežģītām tiesības procedūrām. Vēl uh, smagāk ir tad, ja par terora aktu upuriem ir kļuvuši cilvēki no trešajām uh, valstīm. Piemēram, šodien mēs dzirdējām Kravlets kundzes stāstījumu, kur bija uh, cietusī uh, Eh, Briseles lidostas terora aktā. Eh, ir eh, vesela rinda direktīvu, piemēram, kompensācija direktīva, 2012. gada cietušo direktīva un pretterorismu direktīva. Mm un eh, par eh, cietušo eh, direktīvas transponēšanu ir paziņojušas visas dalību valstis, kamēr ehm, Īrija, Rumānija un Slovenija ir paziņojuši tikai par daļēju transponēšanu. DG Just uh, tulīt uh, sāks uh, īstenot pilotu projektu par Eiropas Savienības koordinācijas centru terorisma upuru aizsardzībai. Ir paredzēts, ka šis centrs uh, kļūs uh, par vietu, kur tiks apkopota ekspertu pieredze uh, par cietušo vajadzībām, sniedzot nepieciešamo atbalstu un apmācību. Tomēr likumi ir tikai tik labi, cik labi tie tiek īstenoti praksē. Tādēļ ir jāraugās ne tikai uz tiesisko normu transponēšanu, bet par šo direktīvu praktisku piemērošanu. Eiropas Savienībā ir dažādas struktūras, modeļi, uh, Eh, bet direktīvas paredz minimālos standartus, kas ir jānodrošina. Ir jāizveido struktūras, kas eh, ļauj sniegt nekavējošu palīdzību cietušajiem, un ir jānodrošina eh, vajadzīgais personāls un arī finansiālie līdzekļi. Un cietušajiem ir jāsaņem palīdzība nekavējoties nedēļa pēc terora akta ir par vēlu. Mēs redzam, ka cietušie saskars ar problēmām uh, ar atbalsta saņemšanu pēc terora aktu, un to arī apliecināja Benžamina kunga teiktais. Ir jāveido labi funkcionējoša sistēma, kas nodrošina arī kompensāciju izmaksāšanu, saglabājot cieņu pret cietušajiem un upuriem. Cietušie paši varētu spēlēt svarīgu lomu ekstrēmismu novēršanā. Nepieciešamība pastiprināt uh, tiesiskā ietvara harmonizācija, kas paredz kompensāciju izmaksāšanu Eiropas Savienībā, arī tika uzsvērts. Tāpat ir nepieciešama praktiskā koordinācija runājot par cietušo tiesību aizsardzību. Tāpat tika pieminēta nepieciešamība izveidot Eiropas Savienības fondu cietušo atbalstām, kā arī viens pieturs aģentūras izveidošanai. Tāpat ir jāsniedz atbalsts NVO organizācijām, kas sniedz atbalstu cietušajiem. Ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidra definīcija par to, kas ir terorisma upuri. Jo Jāsaka, ka arī daudz šie atbalsta pasākumi pēc terora aktiem, uh, bij, tos bija iespējams paredzēt un izplānot. Un šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt koordinētu reakciju un koordinētu pieeju risinot jautājumu ar atbalstu cietušajiem. Informācijas apmaiņa gadījumos, ka cietušie ir no dažādām valstīm vai no trešajām valstīm, ir ļoti svarīga, lai garantētu šo cilvēku tiesību ievērošanu. Pēdējā runātāja Kārtraits kundze stāstīja par programmu, kas izstrādāta ASV Tieslietu departamentā, lai palīdzētu ASV pilsoņiem, kas cietuši terora aktos ārpus ASV. Un tas tikai vēlreiz apliecina to, ka ir svarīgi um, izstrādāt labu reaģēšanas plānu, piesaistot ekspertus, kuriem ir zināšanas pār uh, cietušo vajadzībām un tiesībām. Tas vairāk vai mazāk ir rezumējums par to, kas izskanēja šodien. Es atvainojos, ka tas varbūt bija nedaudz par garu, bet ļoti daudz tika šodien arī pateikts. Paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies! dārgai Helgai Stevensai par šo spīdošo ekspozē, kas labi apkopo aptuveni septiņu stundu darbu par šiem pamatjautājumiem. Kas notiek? Nē, nē, es neaizmirstu. Došu tūlīt vārdu uh, Julianam Kingam lai arī viņš Eiropas komisijas vārdā izteiktu vārdus. Un paldies par to, ka viņš ir klāt, par, paldies par viņa vīziju. Un paldies, ka esat Eiropas parlamentā un slavēju jūsu izlēmīgumu palīdzēt mūsu darbiem. Un mēs ļoti labi sadarbojamies pat, jā. Ja šie jautājumi ir ļoti uh, nozīmīgi un kompleksi. Paldies uh, eh, Džulienam eh, Kingam un lūdzu jums uh, vārds. Paldies un paldies, ka ļāvāt man atgriezties šeit uh, šīs darba dienas noslēgumā. Diskusijas ir bijušas ļoti daudzveidīgas. Tikko uh, dzirdēju apkopojumu šiem punktiem. Man ļoti žēl, ka nevarēju piedalīties uh, šajā uh, dienas darbā un arī. Uh, personīga pieredze eh, tika šeit izteikta. Ļoti jauki šeit zinē, redzēt arī pazīstams cilvēks, un mans darbs ir uh, mēģināt novērst uh, terorismu aktus, uh, kas notiek, bet uh, nekad neesmu aizmirsis par to, ka tas, ja terorismu akts notiek, tad tas ir šausmīgi. Vairākas minūtes ir hausa, bailes, uh, cilvēks grib bēgt, pēc tam ir dienas un stundas uh, šoka situācija. Uh, arī bieži anonīmi visiem, gan tiem, kas ir izdzīvojuši, gan arī tiem, kas ir kādu zaudējuši. Mēneši un gadi paiet, un uh, atmiņas par notikumu var nedaudz uh, izbālēt tiem, kas uh, nav tieši skaidri, bet um, sāpes un zaudējumu salīt un vispārējais tiem, kas ir skārti, tas nepal, nepazūd. Un tādēļ esam šeit, lai uzklausītu tieši tos, kas ir šajos šausmīgajos uzbrukušos cietuši, jo terorisms atstāja garīgas, fiziskas rētas visiem mums draugiem, cilvēkiem, un jo vairāk bērnu uzauga bez vecākiem, un ir vecāki, kas uh, piedzīvo uh, to, ka viņu bērni neredz attīstīt, attīstoties. Un tas uh, kas skar um, terorisma uh, akta upurus, tas uh, skar viņus visu dzīvi, un es to uh, atceros vienmēr. Tajā brīdī, kad mēs mēģinam veidot politiku šajā jomā, jo to, ko mēs darām, mēs mēģinam novērst uh, šādus uzbrukumus, uh, ka tie notiktu. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai palīdzētu upuriem, ja, uz, pēc uzbrukumiem, ja tādi notiek. Uh, Un Eiropas līmenī, jā, ir uh, darbi jāpadara. Es absolūti piekrūtu tiem, kas par to uh, runā. Un uh, visbeidzot arī tādēļ, ka šie šausmīgie uzbrukumi var un arī uh, skar uh, cilvēks dažādās uh, valstīs, uh, Eiropas Savienībā un arī citur. Barcelonā vairāk nekā 40 dažādas nacionalitātes cilvēki, nacionālās cilvēki ciet uh, terorismu uzbrukumā. Uh, Un arī tikai šī iemesla dēļ ir jābūt Eiropas dimensijai mēģinājumā palīdzēt risināt šo problēmu. Taču, lai šis darbs būtu ļoti efektīvs, tā kā daudz no jums to minēja, un atgriezīšos pie dažiem iezīmētajiem ceļiem, mums ir nepieciešama īstenošana. Dalību valstīm ir jārīkojas. Nesen dzirdēju, daži izdzīvojušie pēc terorismu uzbrukumiem teikt, ka lai arī bija centieni viņiem palīdzēt, viņi aizvien uh, jūtas, ka uh, viņiem pietrūkst uh, viņu valstu atbalsta. Un, uh, lai arī uh, kas uh, būtu dalīts, uh, nav pietiekami uh, tas bijis uh, padarīts. Tādēļ uh, patiešām ļoti labi, ka šodienas diskusija šodien notika. Uh, tieši pirms šausmīgajiem Briseles un Vestminsteras uzbrukumiem. Es gribētu teikt jums paldies personīgi jums, Grīsbeks kundze, par šo organizāciju un tāpat arī par to, ko Stīvens kundze un pārējie šeit uzstājās. Un arī tie, kas īpaši šeit runāja par šiem jautājumiem. Himenes kundze Peresotindors kundze un pārējie, kas tieši par šiem jautājumiem runāja. Likumdošanas ietvars, kas tika pieminēts, ietver arī direktīvu par cīņu pret terorismu, uz kuru atsaucās prezidents Tajānī šorīt tai būtu jābūt uh, implementētai līdz šī gada septembrī, bet es turpināšu mūsu centienus, lai visas dalība valsts ne tikai uh, to darīt līdz septembrim, bet arī ātrāk. Implementējot šos nozīmīgos pasākumus. Un no komisijas puses mēs apņemamies turpināt darīt to, ko varam Eiropas līmenī, lai palīdzētu, atbalstītu, un šeit ir bijis un būs finansējums. Uh, kas palīdz. Būs jauns koordinācijas centrs terorisma upuriem. Un šis centrs ļoti, ļoti daudz tam ir jāizdara. Esmu pārsteigts un arī uzklausīju uh, upuru teikto, cik daudz trūkumu ir bijis. Un esmu tiešām pārsteigts arī, arī Kārtveits kundze. Uh, par uh, ietvaru, ko jūs esat izveidojuši federālā līmenī apvienotajā uh, Amerikas Savienoties valstīs. Un šim koordinācijas centram ir jāsāk uh, darbs un jāmēģina attīstīt darbs, izmai, izmantojot dažādus uh, modeļus, dažādu pieredzi un tīpaši sniedzot nepieciešamo informāciju pariem. Mēs turpināsim mūsu darbu, izmantojot radikalizācijas sensibilizēšanas tīklu mūsu ļoti aktīvais komandas darbs. Mēs sadarbosimies ar terorismu par organizācijām, sadarbosimies ar Milkī kundzi, kas ir prezidenta īpašā padomniece kompensācijas jautājumos. Un tie ir daži tiešām īpaši jautājumi par implementāciju ietvars par ko vienojāmies pirms ilga laika un ir absolūti nepieciešams, lai tie tiktu ieviesti un jāraugās arī uz šo īpašo terorismu dimensiju. Es tāpat arī strādāšu aktīvi ar kolēģiem, lai mēģinātu darīt, ko vien varam, lai uh, pastiprinātu mūsu pretestību, lai uh, padarītu aizvien sarežģītāku uh, uzbrukumu veidošanu, ja, tāda, ja tāds ir iespējams. Un kā prezidents Tajānī atgādināja šodien no rīta, ir jābūt eh, droši vien, ka mums tiešām ir eh, uzticams eh, informācijas apmaiņas tīkls. Uh, un tāpat arī tieslietu organizācijas sadarbības mehānisms Eiropas Savienībā, jo informācija ir viens no nozīmīgākajiem elementiem mūsu sadarbībai, palielinot iespējas, pārtraucot uh, to darbību, kas vēlas mums skaitīt. Esmu ļoti pateicīgs arī par to atbalstu, kāds parlaments, kādu parlaments man ir sniedzis, uh, veidojot uh, šo satīklējumu informācijas sistēmu turpināšu sadarboties ar jums. Mēģināšu, lai eh, nu, vismaz šogad eh, ir sasniegt vienošanās par pēdējām atklātajām vēl eh, jautājumu kopām. Dāmas un kungi, jūs runājat šodien par absolūti nozīmīgiem tematiem. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst šī darba cilvēcisko dimensiju un tās nozīmīgumu. Lielas paldies! Merci. Paldies! Paldies Saram Džulianam! par jūsu priekšlikumiem, par jūsu ļoti pamatoto attieksmi līdz referentiem un komisijai. Paldies! Paldies visiem, kas bija panelī un visiem tiem, kas strādāja arī iepriekšējā. Paldies! Sirsnīgs paldies! Šīs komitejas vārdā par to, ka būtiski devāt pienesumu mūsu darbam. Helga Stīvens un Monikas Holmajeras vārdi, labā prakse, jūsu teiktais tika uzklausīts un tie tiks iestrādāti šo būtisko dimensiju ies, ie, strādājot mūsu sadarbības instrumentos. Mēs turpināsim strādāt, mēģināsim novērst visus trūkumus, lai veidotu un izstrādātu tādu atbildu, kāda būtu vislabākā uh, iespējamā pret uh, apdraudējumu, kāds ir. Atbildēji jābūt globālai, uh, ievērojot visus specifiskos elementus, un atgādināšu, ka mūsu darbs atsāksies rīt no rīta komitejas dalībniekiem un līdzreferentiem no pulkstens deviņiem rīt no rīta. Uh, un visi tie, kas vēlas turpināt šīs uzklausīšanas darbu, mēs strādāsim rīta no pulksnes 9.30, veidojot pretestības mehānismus, pretējoties pret terorismu apdraudējumu. Tas nav īsti mūsu. Um, tiešais darbs, bet tas turpinās šodienas uzklausīšanas darbu. Es gribētu jums uh, novēlēt uh, Jauku vakaru un jauku pārdomu vakaru par visiem šiem jautājumiem un atgriezīsimies šajā pašā zālē rīt no rīta. Un tiešām liels, liels paldies, jauku vakaru visiem un līdz rītdienai. Can I, is that your yes, slide? Would you like, yes. Can I take your slide back? Thank you very much.